Mes chers collègues, je vous Dārgie kolēģi, es piedāvāju sākt darbu. Vous avez vu l'ordre du jour. Jums ir darba kārtības projekts priekšā. Un ja nav nekādi komentāri par darba kārtību, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir apstiprināta tikai viena lieta. Es piedāvāju vēl pievienot šo, šo pēcpusdienu mūsu darba kārtībā vienu lietu. Lūdzu klusumu, saka priekšsēdētājs, vai nevarētu lūdzu klusāk uzvesties zālē. Šo pēcpusdienu tātad ir piedāvājums. Mums ir punkts Par trialogu, tad nevajadzēs daudz runāt par šo punktu, par trialogu. Un tāpēc es piedāvāju arī pirmo prezentāciju, pirmo viedokļu. Pa, tātad es gribētu par resursiem attiecīgi, kas izriet no izdevumiem pa iedaļām. Tad Mēs varētu pievienot šo jautājumu. Bet jāsaka, ka, ka Žan Luks šo, Dehāns šorīt no rīta nevarēja būt klāt, tāpēc mēs šo pašu resursu sistēmu, arī pirmo viedokļu apmaiņu varētu veikt pēc pusdienas šodien, un to mēs varētu paņemt uzreiz pēc viedokļu apmaiņas par 11. jūlija trialogu rezultātiem. Tātad tad pēc tam uzreiz būs lēmums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu. Tad, tad tālāk no 16.30 mums būs uzklausīšana par Baltijas jūras stratēģiju. Tā ir Baltijas jūras stratēģija, kas ir paredzēta apspriešanai no 16.30. Es sveicu arī visus ekspertus, visus cilvēkus, kas piedalīsies šajā uzklausīšanā. Tālāk protokola apstiprināšana iepriekšējā sanāksmē. Mēs, kā ierasts, pieņemam, ka Tad, tad protokols 16. jūnija sanāksmē, 27. jūnija sanāksmē tiek uzskatīts par pieņemti un nekādi iebildumi nav saņemti. Un tālāk priekšsēdētāji paziņojumi pēc mūsu pēdējās koordinātoras sanāksmes es esmu spiests jums teikt, ka mēs esam izlēmuši atlikt balsojumu par grozījumiem arī vēl līniju ziņojumam par finanšu reformām. Vairākas grupas grupas uzskatīja, ka ir nepieciešams kāds papildu laiks, lai kompromisa grozījums kārtīgi izpētētu, un, un pagājuši nedēļ divi referenti šos grozījumus ir izplatījuši. Rīt mm, pēc pusdien mums būs kopīgas sanāksme, nu, piedalīsies gan budžeta, gan budžeta kontrols komitejas pārstāvi, tātad, mm, bet balsošana nebūs Šis balsošanas gadījums droši vien notiks 12. septembrī. Mēs e, arī apspriedīsim nākamajā koordinātoru sanāksmē šo datumu. Tālāk jautājums, kas saistīts ar Turcijas delegāciju. Pirmais datums, kas tika paredzēts pavasarī, tātad tas eh, tika saistīts arī ar notikumiem vēlēšana kampaņā, tad otru datumu mēs piedāvājam rudenim. Eh, tas arī atbilst eh, ar budžeta komitejas iespējām, bet parlamenta biroja šo piedāvājumu noraidīja, tāpēc ka šis rudens datums sakrita ar grupu sanāksmu nedēļu. Mēs centāmies uh, arī stāstīt, ka mums ir budžeta komiteja, mums ir noteikts kalendārs, uh, ko piedāvā arī mūsu līgums, un ka ir iespējams arī panākt kādus izņēmumus, ka ir iespējams arī veikt izņēmumu datumu noteikšanu sakarā ar delegāciju darba. Tomēr mūsu argumentācija, ko mēs arī pasniedzām birojā, netika pieņemta. Un šādās, šādā situācija es rakstīšu birojam, ka es nožēloju, ka tāds lēmums ir pieņemts Un es ceru, ka nākotnē tomēr mums ļaus arī pieņemt kādas izņēmumu risinājums un tad ar koordinatoriem skatīsimies, vai mēs varēsim uzturēt šo plānu. Uh, Tātad, vai mēs varētu turpināt mūsu plāns ar Turciju, vai arī mēs varētu sakot tam, kas notiek vidusjūras sakarā, mēs varētu, teiksim, pārorientēt šīs delegācijas darbu uz kādu citu pasaules malu, protams, no šā paša reģiona, e, bet e, te ir jāskatās, kādas sekas mums izrietēs arī budžeta sakarā, kā mēs varēsim atrisināt šo jautājumu. Un vēl koordinatori arī pieņem 2012. gada budžeta komiteja sanāksmju kalendāru, un jūs saņemsiet arī dienas gaitā šo projektu par 2012. gada kalendāru. Par finanšu perspektīvu. Šobrīd mēs nevarējām paredzēt kādu uh, sanāksmi, kur mēs varētu uzaicināt arī Levandovska kungu, komisāru Levandovski. Uh, komisija ir prezentējusi detalizētā formā savus priekšlikumus. Un tātad pirms 15 dienām tas notika, un ir pagājušā nedēļa, tad bijusi arī plenārsēdē diskusija, kur daudz izteicās. Mūsu vēlēšanās kopā ar koordinatoriem ir vienoties par to, kā mēs darbosimies tālāk ar šiem jautājumiem budžeta komitejā un kopā ar priekšsēdētāju konferenci un droši vien arī ar citām ieinteresētajām pusēm, kas darbojas Eiropas parlamentā, mēs varētu strādāt tādā veidā, lai mēs varētu organizēt par šiem nu, fondiem eh, kopā ar eh, komisāru Levandovski padziļinātu diskusiju. Un vispār mums ir jāapspriež par to ar komisiju, kā mēs eh, tālāk strādāsim. Un šīs sarunas, protams, dabiski ir ļoti grūtas. Un pēdējais nelielais paziņojums. Tad punkts, kas ir sastīts ar Zvēniecību un Maroku ir atlikts uz kādu nākamo sanāksmi un pēc referenta lūguma. Un tagad es piedāvāju ķerties uzreiz pie ceturtā punkta mūsu darba kārtībā. E, Balcānī kundze, vai jūs nevarētu pastāstīt, e, kā ir ar trialogu rezultātiem, kas notika vakar? Pirms šī trialoga bija arī sanāksme, neformālā gaisotne, es teiktu pat brivā, privāta sanāksme. Eh, tur piedalījās Polijas valsts sekretārs budžeta jautājumos Dominika jautā, Dominikungs un arī koordinātori. Un pēc tam mēs pārcēlāmies uz padomu telpām, kur mēs runājām par trilogu Mums bija noteikti darba kārtība, bet es eh, teiktu, ka mēs runājam diezgan vispārīgi, ne pie kādiem konkrētiem risinājumiem nenonācām sakarā ar 2012. gada budžetu. Frančeska, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. šī pirmā tikšanās ar Dominiku Kungu, kas ir mūsu ministrs, tas bija ārkārtīgi auglīga tikšanās un bija pilnīgi skaidrs, ka mēs abi divi saprotam, kāda ir Polijas prezidentūras vispārīgās prioritātes budžeta jautājumos. Vēl bez tam, manuprāt, bija ārkārtīgi interesanti izlasīt integrēto kohēzijas politikas pieeju, kurā runa iet arī par iekšējā tirgus integrāciju. Tātad šis dokuments bija ārkārtīgi interesants. Tomēr pamatu ideja, kas radās šīs pirmās tikšanās laikā un arī trialogu laikā, trialogs, protams, bija ilgāks, bet pirms tam mums jau ir bijušas strukturētākas dabas tikšanās ar Levandovska kungu. Tātad tas, kas šobrīd ir skaidrs, līdz šim padomi ir bijusi samērā lielās aizsarg pozīcijās, runājot par daudzgadu budžetu, un viņi vēlējās. Uh, vismazāko kopsaucēju iespējamo, un eh, tāpēc mēs arī runājām par vismazāk nepieciešamajiem resursiem. Es uzskatu, ka ir bīstam izmantot Eiropas Savienības budžetu kā savu veidu politisku instrumentu, un eh, tas ir tāds instruments, ar kuru palīdzību dalību valsts pierāda iedzīvotājiem, ka tās eh, var iekonomēt kaut ko un visu laiku apgriež kaut ko, nu, vienmēr sakot, uh, Tātad eh, šīs apcirpšanas notiek Eiropas Savienības līmenī un nevis dalību valstu līmenī, bet dalību valstu izmanto, lai parādītu sevi labākā gaismā. Tas ir ārkārtīgi bīstam un to pierādīja arī pagājušā gada notikumi. Es uzskatu, ka Bieži vien par budžetu runājot, tas tiek izmantots kā propagandas instruments vecajos labajos laikos. Protams, ir ļoti lielas atšķirības starp dažādām dalību valstīm, bet runājot par administratīvā aparāta izmaksu apcirpšanu, tad tas ir ļoti bīstami. Un eh, tas eh, ietekmēs arī daudz šī administratīvā personāla īstenotās programmas. Mēs runājam par administratīvo personālu institūcijās. Uh, Varbūt, ka vajadzētu paskatīties uz programmām un pēc tam uz maksājumu apropriācijām, taču gala beigās mēs tomēr varam nonākt situācijā, kurā risks sliktam gala rezultātam ir pārāk liels. Jo runājot par šo patreizējo daudzgadu finanšu plānu, tad patreizējā brīdī kaut ko apcērpot, mēs nevaram vairāk saglabāt mūsu apropriācijas. Un tādējādi mēs tikai velkam līdzi pagātnes lāstu, ja gribat pagātnes nastu, un tik tikai to palielinam visu laiku. Tātad mans pirmais iespējas ir bijis, ka e, padomi mēģina tikai spēlēt galerijām. Padomi ir patiesībā neatbilstīgi, viegprātīgi runājot par iespējamiem apcepšanas modeļiem. Un mēs vienmēr, gan šajā komitejā, gan arī trialogu sarunās, vienmēr esam iestājušies par jēgpilniem risinājumiem, par prioritāšu izvirzīšanu, un tam arī vajadzētu būt kā prioritātēm, kad mēs runājam par daudzgadu finanšu plānu finanšu krīzes apstākļos. Jo, protams, visiem ir skaidrs, ka resursi ir mazāk, taču kā to visu sabalansēt, nevar vienkārši pateikt, nogriezīsim tur un apcirpsim to. Ir jārunā par finanšu prioritātēm, un neviens to šobrīd nedara. Un vēl viena lieta, kas patiesībā ir pat drusku ridikuloza, ir tas, ka uz šīm milzīgajiem apcirpumiem mēs nevaram to lasīt savādāk kā vien kā politisku stratēģiju, kā propagandas stratēģiju. Un e, mēs nevaram redzēt šeit pozitīvas prioritātes, mēs nevaram saskatīt, ka kāds mēģina, teiksim, e, investēt vienā budžeta postenī un varbūt paņemt e, no, prom no cita. Uh, un tas īpaši skaidri parādās tajā Eiropa 2020 stratēģijā, jo, protams, ir skaidrs, nav skaidrs, ka ar šādu padomas priekšlikumu kā tas tiks finansēts. Protams, eh, izvērtējot budžetu pa atsevišķiem posteņiem, tas ir svarīgi, bet tas ir milzīgs darbs, jo patiesībā saredzēt šos apcirpumus nemaz nav tik vienkārši. Tie parādās šur un tur un pa dažādām budžeta kategorijām. Uh, bet eh, patiesībā viss tiks apcirpts tā, ka paliks tikai pliki kauli, ja vēlami, vēlaties, un neviens nedomā par to, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības dzīvi. Neviens arī neizvērtē to, vai šie apcirpuma un finansējuma samazināšana ir jēgpilna un vai tas eh, jau neietekmēs konkrētu un atsevišķu programmu darbību. Tātad es domāju, ka mums nevajadzētu runāt tikai un vienīgi par Eiropas Savienības stratēģiju un mūsu stratēģiju. Mums ir jāskatās uz politisku nākotni un uz Eiropas Savienības nākotni. Un eh, šobrīd runājot par eh, to, kādām ir jābūt šīm idejām, mums ir jābūt salasāmām politiskajām idejām. Un eh, Levandovskis šajā trialogā, protams, viņam bija cits varbūt izēt pozīcija nekā parlamentam, bet patiesībā Levandovskim ne īpaši patika visi šie apcirpumi, jo resursu jēgpilna pārvaldīšana ir galvenais komisijas darbības pamats. Un e, runājot par dažādiem pilotu projektiem un par to, kā to finansēt, arī trialogā mēs runājām par galvenajām vadlīnijām, un komisija vēlas eh, izveidot um, prioritāšu sarakstu, un šobrīd runiet par 129 pilotu projektiem, no kuriem liela daļa jau ir varbūt pusceļā. Un ja šie apcirpumi tiks veikt, finansējums samazinājums notiks, tad lielākā daļa no šiem projektiem nekad netiks īstenoti. Un eh, jau šobrīd ir skaidrs, ka tādi projekti, kurus varētu īstenot, tādu ir 30%. Tie ir inovatīvi, inovatīvi projekti un eh, vēl bez tam ir apmēram 30%, pie kuriem pie projektiem vajadzētu piestrādāt mazliet vairāk. Tātad es uzskatu, ka varbūt vajadzētu mazliet pārdomāt šo pilotu projektu sarakstu. Un, eh, protams, ka ir skaidrs, ka ir tādi pilotu projekti, kurus eh, varētu sagatavot jau kā rīcības idejas. Uh, jo, piemēram, pilotprojektu griesti 40 miljoni, tas jau ir zemāk nekā citiem griestiem, un iespējams, ka 30 miljoni salīdzinot ar griestiem 100 miljoni nav nekas liels, un tomēr mums vajadzētu runāt par savu veidu kopumu un kādā veidā to visu ap, eh, apvienot kopā. Varbūt kā uh, eh, postenis 1A, to varbūt uh, varētu savienot arī ar citām projektu kategorijām. Un eh, es uzskatu, ka šo priekšlikumu varbūt vajadzētu organizēt savādāk, un tad arī mēs redzēsim rezultātu un pie tam ļoti ātri. Bien, je vous remercie. Paldies, Frančeska. Es došu vārdu arī citiem referentiem. Tas par tām tēmām, par kurām mēs runāsim rīt. 2012. gada budžets, eh, kā pasvītroja Frančeska, rāda, ka mēs esam ļoti sarežģītā situācijā. Mēs redzam, ka padome ministru līmenī balsos eh, saskaņā to, kas ir 7. jūlijā koreperā pieņemts. Tas nozīmē, uh, ka, ka būs pieaugums par 2,9%, tad tas ir tāds maģiskais cipars. U, padomē, un arī 2% otrajā gadījumā. Tad šeit bija kvalificētais balsu vairākums, kas balsoja koreperā, nevis pilnīgi visi. Lūk, tādā situācijā mēs esam. Mēs e, e, centāmies runāt par kvalificēto balsu vairākumu. Un mēs pieprasījām, lai būtu realistisks šis priekšlikums, e, lai būtu konkrētības vairāk, ir tīpaši konkrētāko risinājumu mēs gribējām redzēt kohēzijas fonda izdevumu sadaļā. Eh, bija piedāvāts nogriezt kaut ko samazināt attiecīgi no valstu programmām, kur nauda jau ir izsniegta, bet eh, atsevišķos gadījumos šī nauda līdz galam nav nonākusi līdz saņēmējiem. Šeit ir diezgan ekstravaganta un pretrunīga situācija. No vienas puses ir eh, vēlēšanās kontrolēt eh, ārējās robežas, no otras puses ir arī migrācijas plūsmas un Frontex aģentūras darbs. No vienas puses 2011. gadā eh, padomu pieprasīja šos līdzekļus palielināt, un tas ir sadaļā numur 4, koriģējot budžetu, un 2012. gadā no otras puses mēs redzam, ka eh, Korepers piedāvā pa sešiem punktiem mazināt šo kredītu summu, ko piedāvā komisija. Tas ir pretrunīgi, un lūk, tāds ir lēmums, ko pirms dažām nedēļām pieņēma padome. Laikam padoms eh, dalībnieki nav varējuši pārliecināt ministriju funkcionārus. Tātad mēs esam tādā situācijā, kas nav viegla. Un pēdējais komentārs. Tad eh, kopš šīm sārunām, tad katra puse, padomu komisija un parlaments Mēs e, nevēlamies atkārtot situāciju, e, kāda bija iepriekšējos gados. Mēs negribam nekādus pakets veidot, negribam runāt par budžetu kopā ar citiem jautājumiem, bet tajā pašā laikā e, padome ir ziņojusi, ziņos rudenī par savu viedokli attiecībā uz komisijas priekšlikumu sakarā ar ITER finansēm. Uh, Un tur jau ir paredzēts samazināt finansējumu ITER 2012. gada budžeta projektā. Eh, padome pamatojas savu pozīciju par to, ka ir nepieciešama skaidrāka informācija par lauksaimniecības fondiem, kas nav izmantoti līdz gada beigām vajadzētu uh, saņemt informāciju, tad varētu būt arī skaidra pozīcija, un tad tiešām ir vēlēšanās veidot saikni starp 2012. Un budžetu un ITER situāciju. Tas nozīmē, ka mums politiskajā frontē ir jāpiestrādā, bet no otras puses ir arī citi partneri eh, kas rīkojas tā, kā viņi rīkojas, mēs atkal riskējam ar to, ka nonāksim sarežģītā situācijā. Kopumā eh, šī pozīciju apmaiņa uh, nebija e, īpaši auglīgi. Tas bija tāds dialogs, kas beidzās ar zinām sakāvi. Tad vēl ir arī budžeta grosījumi iespēja. Es redzu, ka daudz kolēģi ir gribējuši izteikties. Varbūt mēs varētu e, no sākuma dot vārdu referentiem, kas piedalījās trialogā, un pēc tam es došu vārdu citiem deputātiem, kas lūguši vārdu. Cidonija, jūs esat atbildīga par 4. un 5. budžeta grozījumu 2011. gada. Un vakar bija neliels tāds saulstariņš sanāksmē, ka tieši šajā punktā mēs vienojāmies. Sidonija, varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kāds ir jūsu skatījums uz šiem jautājumiem. Thank you, Chair. Indeed. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, tiešām mums ir izdevies panākt vienošanos par budžeta grozījumu ceturto iedaļu, numur 4, budžeta grozījumu numur 4. Es tikai vēlējos pateikt, ka budžeta grozījums numur 4 ir par gan dažādu apropriāciju stiprināšanu un par dažādiem instrumentiem, kas ir saistīti ar robežu apsardzības jautājumu, ar bēgļu plūsmas pārvaldību. Proti, šajā budžeta grozījumā runa iet par būtisku Frontex un ārējo robežu aizsardzības finansējumu stiprināšanu un arī par Eiropas bēgļu fonda izveidi un atbalstīšanu. Runājot par piešķīrumu apropriācijām, tad tās patiesībā ir paņemtas no divām, cit, divām citām budžeta kategorijām. Un vienlaicīgi lielākā daļa, proti 41 miljonus eiro, ir jauna nauda, kas ir pielikt klāt piešķīrumu apropriācijām. Runājot par maksājumu apropriācijām, tad tur mēs esam ieguvuši naudu no piena pārstrādes, no uh, Eh, govju audzēšanas un tā saucamais eh, pā, enerģijas pārmaiņas plāns, un pirms kādu laiku jau komisija to mums prezentēja ar lielu pompu. Un, kā jau es teicu, mēs esam no šīs iespējas komisijas piedāvātās ņēmuši naudu arī citām vajadzībām. Bet patiesībā šis naudas avots pavisam drīz izsīks, un to es tikai gribēju pateikt. Patiesībā Jau vakar mēs vienojāmies par budžeta grozījumu numur 4, un pēc manām domām nevajadzētu pret to iestāties. Tātad, kā jau es teicu, ir jaunas apropriācijas, piešķīruma apropriācijas un arī maksājuma apropriācijas. Un, kā jau es teicu, mēs zinām, ka tas viss arī reālajā dzīvē darbosies un tiks izpildīts. Un tomēr, un to pieminējāt jau arī jūs, priekšsēdētāji kungs, uh, ar šo budžeta grozījumu numur 4 ir saistīta zināma pretruna. Proti kāda? No vienas puses padomu saka, jā, labi, apstiprinam budžeta grozījumu numur 4, šeit mēs esam vienoti ar padomi, Taču tam pašam laikam, 2012. gadam, padomi ir piedāvājusi milzīgus budžeta apcirpumus, un es jau par šo jautājumu esmu runājusi. Mani neapmierināja padomas atbildi, jo padoma atbildēja apmēram tādā garā, kā hm, 2012. gads nav tas pats, kas 11. visu labu. Bet patiesībā situācija Ziemeļāfrikā vismaz pēc mūsu paredzējumiem, būs tikpat smaga kā šogad, iespējams pat vēl smagāka, līdz ar to mums vajadzētu to kaut kādā veidā risināt. Un noslēgumā priekšsēdētāji kungs. Runājot par budžeta grozījumu numur 4, to mēs varam uzskatīt par pabeigtu. Būtisks finansējuma avots saistīts ar energoprojektiem un to rekonstrukciju ir arī pabeigts, vairāk mums kredītlīnijas šajā postenī nav, līdz ar to mēs patiesībā visticamākais arī padome apstiprinās jaunas naudas piešķīrums, un runājot par ilgtspējīgiem jautājumiem, tad vismaz divi gadi ir nepieciešami izdevumiem, kas ir saistīti ar revolūcijām, kuras vēlās pāri Ziemeļāfrikai un joprojām tur vēl plosās. Uh, Taču es eh, vēlētu, no manas puses tas arī ir viss, un tomēr es vēlētos pieminēt budžeta grozījumu vēstuli. Paldies, Cidonijai, saka priekšstādātāja kungs, tātad es vēlētos vēl tikai atgādināt sekojošo. Runājot par budžeta grozījumu numur 4, padome 12. septembrī pieņems savu nostāju. Un patiesībā tas nozīmē, ka par šo jautājumu mēs varētu balsot 11. oktobrī. Tas nozīmē, ka to varētu izskatīt oktobra plenārsēdē. Runājot par budžeta grozījumiem numur 5, tad šeit jau situācija ir nedaudz cita. <clears throat> Helga par to varētu runāt. Jā, lūdzu. Yesterday, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es noteikti zināsiet, ka vakar par to netika runāts un. Uh, Tas netika iekļauts sarunās. Kā man teica, es pats nevarēju būt klāt, un es domāju, ka mēs rīt atgriezīsimies pie šī jautājuma, līdz ar to mēs varētu rīt no rīta par to runāt. Ā, nē, nē, nē, nē, nē. Es skatos, ka viņš ir pilnīgi nelaimīgs ar tādu risinājumu. Nu, problēma laikam ir saistīta ar saziņas trūkumu starp dažiem cilvēkiem. Es atbildēju uz Hosei e-pastu, ka mēs plānojam to apskatīt kopā ar ceturto punktu. Un tad, tad mēs nolēmām, ka rīt par to runāsim. Nē, nē, nē, nekāda problēma, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka mēs varam rīt no rīta par to runāt. Tiešām nav nekāda iebilduma. Jā, šis jautājums tika pacelts jau vakar. Un pirmā brīdī šķiet, ka nav nekāda problēma, bet jūs esat referenti un jūs rīt noteikti varēsiet mums paziņot par to, kāda ir jūsu nostāja. Vēlos atgādināt, ka šeit ir tieši tāds pats grafiks kā attiecību uz ceturto grozījumu, respektīvi, ka mēs plānosim neātrāk par oktobri, mēs balsosim neātrāk par oktobri, līdz ar to līdz tam laikam mums ir iespēja. Uh, lūdzu, kolēģi, es atvainojos, ka es izjaukšu jūsu līdzsvaru, bet es varu teikt, ka Attiecībā uz Olaf uh, regulu mums ir uh, jābūt uh, ar budžeta kontrolas komiteju, mums ir tikšanās, un līdz ar to es rīt no rīta nebūšu. Nālos teikt, ka attiecībā uz 40 pilnu laika darbinieku atcelšanu, ja mēs paskatāmies arī par ko mēs runājam, par kādām 40 vietām mēs runājam, Mēs vienkārši runājam par to, ka cilvēki ne tikai tiek pārcelti no vienas grupas, no uz citu grupu, Piemēram, 14 cilvēki tiek pārcelti uz AD 14, 16 cilvēki uz AD 12. Šobrīd mums ir cilvēki AD 9 kategorijā, un tas nozīmē, ka mēs gal galā panāksim to, ka šo cilvēku atalgojums tiks palielināts ļoti nopietni un skats līdz ar to mums radīsies papildu izmaksas. Un uh, paskaidrojumos tam visam, manuprāt, ir jābūt. Nav tā, ka man pašai viss ir jāaprēķina. Labi. Ņemsim vērā. Piefiksēju jūs komentāru. Vakar trialogā mums bija iespēja arī runāt par aģentūrām. Varbūt jūs varētu runāt. Nu jā, tā kā mēs tagad runājam par aģentūrām, kopumā piecas aģentūras, Frontex neieskaitā, Enīza aģentūra, EMSA un tad vēl viena, vēl kāda aģentūra, kurai ir svarīga jautājuma. Tā bija IT pārvaldības aģentūra. Un īstenībā mēs ne par ko, pilnīgi ne par ko, varējām izveidot loģiski pamatot finanšu plānu vienīgā lieta, kurai mēs varējām, par kur mēs varējām vakar balsot un piekrist, ir tas, ka IT pārvaldības aģentūra tiks saņems uh, finansējumu no visuma SIS budžeta līnijām, bet, nu, tas ir arī viss. Komisija nāk klajā ar priekšlikumu, ka mums ir nepieciešams saskaņā ar 47. pantu pabeigt mūsu procedūru. Un ņemot vērā to, ka mums ir finanšu plānošanas periods un finanšu marģinālās izmaksas, nu šobrīd mēs nevaram to darīt. Mēs nevaram zem tā parakstīties, kādēļ. Tas ir tādēļ, ka mēs A1 un A3 kategorijās mums ir ļoti nelieli pārpalikumi. Un ja mēs ar 3A gribētu finansēt arī Frontexu saskaņā ar jaunu tiesisko pamatu, Frontexam tagad ir tiesības arī iepirkt aprīkojumu, respektīvi nevis tikai uh, dalībvalstis kopā inspektē un attiecīgi nodrošina ar aprīkojumu, bet šoreiz Frontexam ir tiesības iepirkt arī savu aprīkojumu. Tad jautājums ir, kā mēs varam šo, šīs tiesības īstenot ar to finansējumu, kas šobrīd Frontexam ir piešķirts. Nu, kā jau pieminēta, ir vairākas grūtības, un ja kolēģi būtu ieskatījušies tajā, ko Koripērs ir nolēmis, Visas aģentūras, tās aģentūras, ko es pieminēju, tad šīm aģentūrām ir nulle asignējums, jo pagaidām vēl nav likumdošanas process pabeigts, bet citām aģentūrām ir ievērojams budžets samazinājums. Un tāpēc šobrīd es neredzu, kā mēs varam uz šī pamata vienoties ar padome. Nu, es varu teikt, ka jā, līdz šim mums bija uh, diezgan draudzīgas sarunas, bet tagad es nezinu. Paldies, Jūta. Andresen kundze, lūdzu. Eh, thank you, Chair. I... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos teikt, ka noskaņojums, kurā Dominika kungs uzrunāja sanāksmes dalībniekus, Es runāju par sanāksmu, kas notika pirms dialoga. Šīs noskaņas bija diezgan nepozitīvas. Un viņš teica, ka ir panākt vienošanās ar budžeta ministriem attiecību uz 2,2% palielinājumu. Bet, ka dažas dalība valsts nevarēja piekrist. Es domāju, ka mums ir jāsāk domāt krīzes kontekstā. Jo šobrīd, kad mēs runājam, ekonomika ne jau tikai Grieķijā, bet arī Ek Itālijā, Spānijā ir tuvu sabrukšanai. Itālijā jau divas bankas arī bankrutēja. Manuprāt, mūsu diskusijās ir jābūt daudz loģiskākiem. Nē, es vienkārši visu laiku teikt, Mēs nevaram to dabūt, mēs nevaram šo dabūt. Manuprāt, Dominika kungs ļoti labi ievirzīja sarunu gaitu. Nu, manuprāt, ja godīgi, mums ir jābūt daudz saprotamāk, saprotošākiem, un ja mēs visu laiku tikai pieprasīsim papildu naudu, tas ir nav prātīgi, jo mēs prasīsim vairāk naudas un Eiropai, Grieķijai, Spānijai, Itālijai nebūs iespējas uh, izkloties no krīze, tad, tad jautājums ir, kādēļ mēs uzstājām uz tās tiem jaunā, jaunās naudas? Īsumā atbildēšu. Ir atšķirības starp debati par nākamā gada budžetu un perspektīvu 2014. un 2020. gadam. Par 12. gada budžetu E, šeit es arī griežos pie mūsu referentiem. E, šeit jāsaka, ka padomu neprasīja papildus līdzekļus no dalībvalstīm. Mums jau pagājušā gadā bija līdzīga situācija. Atgādināšu, pagājušā gadā pirmoreiz vēsturē, e, visas Eiropas institūcijas vēsturē, Eiropas parlaments pieņēma paaugstinātu to to mm, skaitli, ko piedāvāja padome, bez protestiem. Tātad šajā gadā ir tāda situācija. Tas, ko padomu šodien nepieņem, viņi atsakās saprast šo atšķirības ar divām kredītformām par šī maksājuma apropriācijām un otrām apropriācijām. Viņi nekādīgi nesaprot šīs maksājuma un saistību apropriācijas, nesaprot, kāda būtiska atšķirība ir starp divām. Uh, mums ir tad ir iespēja runāt par 11% vai arī par 13% samazināt šo saistību apropriācijas. Tā galu galā ir e, saistību apropriācija jautājums. Tālāk maksājuma apropriācijas ir pavisam kaut kas ir tēr pienākums. Ja šī nauda ir atzīmēta maksāšana, tad tā arī attiecīgi ir jāizmaksā. Un, ja ir obligāts pienākums 2012. gadā, kā arī komisija teica, uh, ka kaut kas ir jāizmaksa um, tādā pašā apjomā, ko mēs nosaucam par 5% apjomu, tad galu galā mums tas ir jādara, un pēdējā gadījumā mums iznāk problēmas, kā Grieķijas gadījumā. Un mums ir attiecīgi jātaupa, mēs nedrīkstam mest naudu ārā pa logu. Un ir jāsaprot viena lieta, ka Mums ir noteikti jautājumi, kur nepieciešams eh, politisks eh, risinājums. To mēs darījām arī iepriekš, esam gatavi to darīt arī tagad. Un tad vēl ir kaut kādas citas eh, tēmas, kur visām valdībām ir jāsaprot pulcējas, un galu galā ir mums tagad gadījums, kad valdības ir sanākušas kopā un pieņem lēmumu, ko nevar izpildīt. Tāpēc ir nepieciešams nonākt pie tādiem skaitļiem, kas ir juridiski saistīti un kas būtu arī attiecīgi izpildām. Tāpēc mums ir jādomā par maksājumu uh, apropriācijām, arī tās jārealizē un nedrīkstētu arī melot tautai par to, kā tas viss notiks. Tālāk. Nākamais. Budžeta grozījumi pierāda, ka mēs neesam izpildījuši iztērējuši visu, kas mums bija piešķirts. Tātad tas mums ir sava veida tiesisks pienākums, juridisks pienākums. Un tomēr es gribētu cerēt, ka mēs esam tik godīgi par saistībām, kuras mēs esam apņēmušies, ka mēs tās arī izpildīsim. Tātad budžeta grozījumi patiesībā nepierāda to, ka mūsu saistības ir juridiski saistojas, un patiesībā to varbūt mums vajadzētu šad tad arī izskatīt, jo mēs nekad pie tā neesam pieskārušies. Kinumē. Labi. Tāds Tas bija par mūsu sarunu ritmu. Labi, mēs beidzam runāt par šo punktu. Rīt, no rīta mēs turpināsim runāt un ņemsim piekto numuru budžeta grozījumiem. Un tagad turpināsim un ķersimies pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Tātad tas ir jautājums, kur, kur, par kur atbildīgs ir Žanluks Deān. Viņš lūdza, lai mēs izskatām viņa jautājumu šodien, tāpēc, ka rīt no rīta viņš nevar. Un tāpēc mēs dosim viņam vārdu vispirms. Tātad tas ir attiecībā uz ienākumiem, ienākumu ziņojumu no komisijas puses. Pirms došu vārdu Žalukam, varbūt eh, vajadzētu eh, pateikt, ka mēs eh, atbalstam šo situāciju, jo šeit parlamenta loma ir bijusi ļoti svarīga. Ļoti labi, ka mēs pavirzījām šo jauno jautājumu, kas ir Lisabonā, un tāpēc komisija ir nākusi klajā ar praktiskiem risinājumiem, arī pašu resursu sistēmā, arī citos jautājumos. Un tagad jautājums, kas ir mūsu priekšā, ir tāds, mēs gribam vairāk uzzināt. Protams, ņemot vērā, ka mūsu uh, metode, mūsu mm, pozīcija tiek ņemta vērā, bet no otras puses uh, mums ir interesi par šo metodi, kādā veidā šī jaunā metode tiks virzīta uz priekšu. Un vēl pretēji tam, ko mēs domājām, ko es teicu, arī padomas eh, skatījumā šī ienākumu puse mūsu budžeta Tātad šis jautājums būs vispārējo padom, padoms, vispārējo lietu padoms kompetencē. Tātad šī ienākuma sistēmas izskatīšana, tādu lēmumu ir pieņēmusi Polijas prezidentūra. Viņi uzskata, ka tādā veidā būs vieglāk koordinēt šos jautājumus padoms ietverā. Referentkungs, jums ir vārds. Uh, inderdaad, kort gezien de rest van onze agenda. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mēģināšu izteikties lakoniski. Kā es jau teicu, rīt, no rīta nevarēšu būt klāt, jo man ir jādodas uz bērēm. Bet ņemot vērā priekšsādētā teikto, pavisam īsi paskaidrošu, kāda ir situācija. Tik tiešām tā ir, ka komisija mūsu lūgumu ir apmierinājusi. Šuli ziņojumā par to arī ir teikts. Es domāju, ka mēs varam pareizi teikt, ka komisija ir šajā jautājumā atrisinājusi pareizi. Tā piedāvāja līdz pat 60% pašu resursu proporciju, kas, manuprāt, ir diezgan, uh, diezgan liela proporcija. Un tad komisija varēs izmantot jaunos noteikumus saskaņā ar Lisabonas līgumu normām. Kas nozīmē, ka Lēmums par pašu resursiem būs ir tāds tā kā ietver lēmums. Un tur savukārt būs papildinājumi likumdošanas priekšlikumi būs jautājumi attiecībā par PVN un par finanšu darījumu nodokli. Būs arī konkrēts teksta priekšlikums ietver lēmumam un maksājumu aspektiem. Tad tas nozīmē, ka attiecībā uz PVN un finanšu darījumu nodokli viņi plāno šos jautājumus risināt vēlāk. Varētu teikt, ka šis nav principiāls priekšlikums, bet drīzāk praktisks priekšlikums, kas ir labi izsvērts. Un līdz ar to padomēji būtu tagad diezgan grūti novirzīt šo priekšlikumu. Uh, Ir svarīgi arī pateikt, ka komisija un noteikti tas parlamentam jāņem vērā. Pirmkārt, izveido šeit saikni. Ar MMF un ar DFS un ir, ir svarīgi saprast, ka Uh, šeit ir saikne gan ar esošo PVN, būs arī hibrīd priekšlikums un arī jauns priekšlikums par pašu resursiem. Šie trīs elementi tiks izmantoti kopumā. Pirmkārt būs priekšlikums par DFS un par pašu resursiem 2013. gadā būs priekšlikums Tā tad ir skaidri jāsaprot, kāda ir atšķirības ar pirmo un otru. Komisija pati teica, ka šie trīs priekšlikumi prasīs lēmumu, attiecībā uz kuru viņi meklēs Eiropas parlamentā atbalstu. Attiecībā uz mūsu darbu es varu teikt, ka Polijas prezidentūra atbalsta Alenu paskaidroto priekšlikumu, respektīvi ar konsultācijām ar nacionālajiem parlamentiem. Nu, izskatās, ka prezidentūra ir ārkārtīgi svarīgi diskutēt arī ar uh, valstu parlamentiem, jo komisijas priekšlikumam attiecībā uz pašu resursiem nav jābūt saiknei ar palielināto izdevumu klāstu. Jā, protams, pašu resursu izmantošanas iespēja uh, būs arī iespēja palielināt pieejamos budžeta līdzekļus, bet tā ir arī iespēja nodrošināt budžeta pārvaldi Eiropas Savienību, un šeit savukārt ir saikne ar um, caurskatāma Eiropas līmeņa politiku. Un viens no veidiem, kā komisija varētu izmantot šo jauno ienākumu avotu, ir stiprināt iekšējo tirgu. Mums noteikti būs jāapsver, jārunā ar komisiju, jādomā par šiem priekšlikumiem, Bet skaidrs, ka visā šajos jautājums mums var rasties arī problēmas padomē, runājot ar dalību valstīm. Ņemot vērā visas šīs problēmas, padomē noteikti parlamentam būtu jāatbalsta komisija, ņemot vērā to, ka komisija ar padomu būs diezgan grūts, grūta diskusija, tāpēc mums jābūt kopā ar komisijas saliedētēm. Manuprāt, ja mēs atbalstīsim komijas priekšlikumu, tad padomēji tas būs papildus spiediens. Šis ir sākotnējais priekšlikums noteikti. Mums būs jāturpina izskatīt, bet nu ņemot vērā pašu resursu izmantošanas iespējas un veidu, kā šos resursus varēs izmantot, pētījumā diezgan labi ir paskaidrots, kādēļ komisija izvēlējas tieši šādu variantu šobrīd. Tātad Varbūt mēs gribētu kādu citu variantu, bet šie citi varianti būtu grūtāk izmantojami. Līdz ar to, kā jau teicu, es saprotu, ka dalībvalsts būs pret, bet mums ir jāsadarbojas. Paldies! Paldies! Žanluka Granferm, lūdzu. E, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirmām kārtām es pilnīgi piekrītu tam, ko Žans Lūks teica, proti mums vajadzētu savilkt kopā ieņēmums un izdevums runājot šajās sarunās, un tas jau ir būtisks solis uz priekšu, ka tagad eh, mums ir tāda pati nostāja kā padomē, tad mums jau ir varbūt vieglākas sarunas priekšā, varbūt ne gluži vieglas, un tomēr mazliet vieglākas nekā tās būtu bijusi citreiz. Pāris komentāru. Vispirms ir pilnīgi skaidrs, ka komisijas priekšlikums ir ārkārtīgi interesants, tas ir solis uz priekšu, un tomēr man nepatīk, ka viņi no priekšlikuma ir izņēmuši ārā visas citas iespējas pašresursu finansēšanai, kuras viņi bija iekļāvuši budžeta pārskatīšanā. Tātad, manuprāt, ir vairākas lietas, kuras ir ārkārtīgi interesants, un mums varbūt tomēr vajadzētu Eh, izvērtēt, vai mēs tās nevarētu piedāvāt, piemēram, energo nodokļi, CO2 nodokļi un tā tālāk, jo tieši šādiem ieņēmumiem ir tikpat spēcīga argumentācija, kā tas ir citiem, piemēram, finanšu transakcijas nodokļiem un citiem. Tātad diskusijas par to mēs varam diskutēt, bet mums ir nepieciešami pietiekami argumenti. Žans Luks jau teica, ka ir valdības, kuras ir pret, un ir arī tādi dalību valstu parlamenti, kuri ir vienkārši pret. Līdz ar to mums ir jārod argumenti, kā mēs varētu pārliecināt padomi. Mēs runājam par tā saucamajām dubultajām dividendēm, bet patiesībā jau varētu runāt par trīskāršajām dividendēm, jo nodoklis var izmantot dažādi. Ja mēs uzliekam nodokli, piemēram, CO2 izme, izmešiem, tad, piemēram, mēs varam tādā veidā samazināt, ietekmēt samazinājumu CO2 izmešos. Tas pat attiecās arī uz finanšu pārvedumu nodokli. Bet patiesībā mēs runājam par to, kā šie ieņēmumi varētu stiprināt Eiropas Savienības budžetu, bet eh, patiesībā tas varētu arī samazināt dalību valstu maksājumu Eiropas Savienības budžetā, un tas arī ir pats galvenais kā mēs varam pārliecināt dalību valstu valdības un parlaments tā, lai tas viņiem būtu interesanti un kārdinoši. Un visbeidzot, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi pārlie mēģināt pārliecināt tos, kuri vēl ir pretā, tad ir ārkārtīgi svarīgi izmantot tādu argumentu, par kuru jau plašsaziņas līdzekļi runājuši katru dienu, proti. Tas eh, nodokļu maksātājiem neko nemaksās Tas, neno, tas nenozīmē, ka vienkāršiem iedzīvotājiem vajadzēs maksāt papildus nodokli. Mēs vienkārši pārmainām budžeta ieņēmumu pozīcijas un kaut ko drusceņu taisam rokādi. Un tomēr, protams, ka mums ir jārespektē dalību valstu fiskālā suverenitāte, jo daudzas eh, plašsaziņu līdzekļos parādās, ka beidzot Eiropas Savienība atkal kaut ko noplēš no dalību valstu uh, E, atbildības un gabalu nokampi. Tātad es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka tas ir neitrāli nodokļu maksātājiem, mēs respektējam dalību valstu fiskālo suverenitāti un mēs piekopjam tā saucamo trīskāršo dividendu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Sarunās ar dalību valstu parlamentiem mums tas ir jāuzsver. E, e, Paldies! Es atgādināšu, ka tur tās bija sarkanās līnijas Un sarkanā līnija ir arī tāda, ka parlaments pauda savu viedokli martā 2009. gada, un ja mēs nerespektējam šo bāzes vienošanos, tad mm, nav nekāda jēga turpināt. Mēs negribam ne pieaudzēt ne pašu resursu sistēmu, ne aģentūru finansējumu, ne arī suverenitāti mainīt. To mēs nedrīkstam darīt saskaņā ar līgumu. Līgums mums to neļauj, un Eiropas Savienības mērķis, tāpat kā daudzās citās valstīs, ir tāda, ka mēs domājam par mūsu mūsu vietējām pašvaldībām, mums ir uh, teritoriālās vienības, pilsētas, reģioni, un arī nacionālajiem parlamentiem ir sava suverenitāte jāsaglabā, varbūt viņi grib sadalīt šos resursus citādā veidā. Epinga kungs, lūdzu. Uh, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Uh, ik zou de heer De Hane, die ik zeer apprecieer. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jā, arī es vēlētos pateikties Dēna kungam un vēlētos uzdot pāris jautājumus Žanam Lukam. Jūs teicāt, ka runājot par šiem priekšlikumiem, es neteicu, ka man tie visi šausmīgi patīk. Jūs eh, izklausat, izklausat, jūs izklausaties tāpat kā bijušais premjerministrs eh, Beļģijā ir teicis, ļaujiet man kreatīvi, pa, radoši padomāt, un tad mēs varam par to tālāk runāt. Tātad mēs runājam par Eiropas Savienības pašfinansējumu, bet runājot kaut vai par to pašu finanšu pārvedumu nodokli, tad ir ārkārtīgi daudz pretinieku tam arī Eiropas parlamentā. Tātad ir daudz tādu, kas ir pār un ir tādu, kas ir pret, bet es varētu iedomāties, ka dalību valstis vairumā būs pret, jo, piemēram, apvienotā karaliste uzskata, ka tieši Londonu cit, citī tas piemeklēs vistrakāk un mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai finanšu pārvedumu nodoklis, ja tas jau kad stāsies prēka, spēkā, tad eh, mums ir jābūt skaidrībai, ka tā tomēr nebūs tādas laucam govs, kas atrasinās visas Eiropas Savienības problēmas. Uh, Protams, ka argumentācija ir svarīga, un e, jūs e, apgalvojat, ka budžetam, piemēram, vajadzētu pieturēties 1% IKP ietvaros. Bieži vien, kaut vai sarunās ar manu tautietu Ferhofštādu, parādās, ka e, mēs visi stāvam milzīgu budžeta ieņēmumu paaugstinājumu priekšā. Uh, Tātad, ja mēs vēlamies budžetu Eiropas Savienībā stiprināt un arī palielināt, tad mums ir nepieciešama paša ieņēmuma, un par to vairs neviens principā nerunā pret. Un Ferhofštats vienmēr nāk klajā ar argumentiem, un viņš vienkārši pasaka, nē, tā ir un viss. Mums tomēr ir jābūt radošākiem. Iedomāsimies situāciju, tātad šie 60 budžeta procenti, un kā mēs to varam finansēt arī pievienotās vērtības nodoklis, piemēram, nerunāsim par eh, finanšu pārvedumu nodokli un energo nodokli, runāsim tikai par pievienotās vērtības nodokli un raudzīsimies, kā tas ir dažādās dalību valstīs. Ir pavisam viegli to izrēķināt. Ja mēs palielinam pievienotās vērtības nodokli, tad nodoklis kaut kur citur ir jāsamazina. Tātad mums ir jāizvērtē, kā tas ietekmēs katru atsevišķo dalību valstu. Un man ārkārtīgi ļoti interesē, cik, cik daudz maksās Portugāla, Spānija, Vācija un katra dalību valsts. Tātad eh, mums ir nepieciešams izveidot kaut kādu sistemātisku pieeju, lai jau kāds rēķins būtu jēdzīgs. Varbūt, ka tas mums visiem aiztaupītu daudz pūles par šo finanšu transakcijas nodokli. Es domāju, ka mēs šajā spēlē zaudēsim. Un ja par pašresursiem tiek runāts 60% apmērā, tad es domāju, ka mums vajadzētu visiem kopā radoši padomu. Bien, merci de ces propositions. Paldies par šo priekšlikumu. Es gribētu labot vienu punktu. Jāsaka, ka Britu valdība nebūtu nav naidīga. Uh, viņi ir gatavi šo nodokli ieviest apvienotajā karalistē. Un te ir jāatsaucas arī uz vienbalsīgu padomis ierosinājumu, kas adresēts komisijai, vai ir iespējams šo te nodokli visā, visā Eiropas Savienībā piemērot, lai gan vispārējā pasaule šo nodokli nebūtu vēl ne, nepiemēro. Ne Es eh, saprotu šo situāciju ar bankām. Ja visi finanšu ministri, visas valdības piekritīs veidot šo jauno viedokli, es teiktu, ka tad es gūšu labumu no sava budžeta, bet, bet kāda būs šeit pirmā rīcība? Tomēr jāsaka, ka neviens vēl nav noraidījis argumentēt šo ideju. Protams, ir ļoti grūti pārliecināt 27 valdības un arī 27 eh, parlamentus. Vēl jau vairāk, ka ir arī veto tiesības. Tāpēc ir jāsāk šī debata, jebkurā gadījumā mums ir jāvar pārvarēt noteiktus stereotipus, eh, sakot, lūk, tas ir Eiropas nodoklis, Eiropa grib pārņemt fiskālās varas, un nē, tā tas nav, tā nemaz tā nav. Mēs vienkārši gribam atgriezties pie Lisabonas līguma burta, ko ir akceptējušas pilnīgi visas valsts un līguma garā mums ir jāsaka, ka attiecīgi izdevumi ir jāfinansē no Eiropas resursiem. Mēs esam šo te līgumu pantu neievērojuši daudzu gadu garumā, un tas ir viss. Eiropas komisija uh, izstrādājusi savu risinājumu, varbūt, ka ir arī citi piedāvājumi, mēs varam diskutēt par visu, bet tomēr uh, jāsaka, ka šis uh, temats nav nekāds tabū, mums ir jāvar runāt par to publiski. Artona kungs. Dank u wel, voorzitter. Ik ga meneer eh, De Hane een waarschuwing geven. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, es e, vēlētos Deāna kungam ieteikt vienu padomu. Jau pēdējos mēnešos mēs esam runājuši par komisijas priekšlikumu Nīderlandes parlamentā, un Nīderlandes parlaments ir nosliecies teikt nē, un tāda pati nostāja ir arī Nīderlandes valdībā. Tātad e, padoms par brīvu. Es uzskatu, ka Eiropas parlamenta loma ir drusku cita. Tātad mēs varam pateikt jā vai nē komisijas priekšlikumam, un es ierosinātu, lai mēs šajā gadījumā pateiktu nē komisijas ierosinājumam un mēģinātu padomāt par to, kā stiprināt dalību valstu lomu, lai mēs varētu saglabāt budžeta fiskālo neatkarību dalību valstu. Ļoti labi, paldies! Jutta Haug! Erwartung, es wird Nu, ja jūs nebūsiet pārsteigti, ja es piedāvāšu tieši pretējo, lai gan vēlreiz atgādināšu, ka es neuzskatu, ka komisijas priekšlikums ir tas ideālākais, ko es būtu gribējis. Manuprāt, komisija ir pavirzīsies vienu soli uz priekšu, bet nepietiekamu soli. Un ko mēs nolēmām šore komitejā ir tas, ka ir nepieciešams aizstāt jebkāda veida dalību valstu pārskaitījumus un ka šobrīd sarunās ar padomu mēs varētu to panākt vai nepanākt. Bet tas, par ko tikko runāja Jorans, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tā lai mēs dalību valstīs, mūsu dalību valstu iedzīvotājos un parlamentos tik tiešām argumentējam absolūti faktu, balstīti uz faktiem, nevis tā kā Aipings teica jo ir absolūti skaidrs, ka šobrīd kopā ar tradicionālajiem, tradicionālajiem pašu resursiem mēs varam panākt tikai 15% no mūsu budžeta vajadzībām un 58 un 85% savukārt iemaksā dalību valsts. Un vēlreiz teikšu, ka mēs šeit nerunājam par to, ka masveida tiks pa, paaugstināts PVN, Mēs runājam. Mēs runājam tikai par um, daļu no procenta tam nodoklim, kas, tev, kas jau eksistē dalību valsts. Es nezinu, kāds Nīderlanda, kāda Nīderlanda ir PVN likme, Vācijā tie ir 19%, un tad no tā saskaņa ar komisijas gribu, un noteikti arī Eiropas parlamenta deputāta gribu, Tātad 18% tiks novirzīti Vācijas budžetā, bet savukārt 1% tiks novirzīts Eiropas budžetā. Neviens nu, šeit nerunā par to, ka nodoklis tiktu palielināts. Vēl viena lieta, ko teica Alins Lamasors. Lūdzu, runājiet par to saviem žurnālistiem. Mēs nekādā gadījumā negribam palielināt nodokli vai arī negribam nolīdzināt nodokļu likmes dalību valstīs. Bet jautājums ir par to, kā mēs varam nonākt līdz tam, lai pašu līdzekļi būtu pieejami. Šobrīd ir teikts, ka lai padom, ka padome ir nepieciešams vienbalsīgs lēmums, bet arī nacionālajos parlamentos Tātad Nacionālais parlamentos ir vajadzīga ratifikācija tikai un vienīgi tad mēs varēsim panākt to, ka tiks grozīta pašu resursu sistēma tikai šādā veidā un es savādāk. Un vēl viena lieta. Varu teikt, ka mums ir arī zināms panākums šobrīd. Varbūt, nezinu, tas neizklausās īpaši interesanti esošajā kontekstā, bet esmu sludinājuši šo jautājumu jau sen. Rādio dzirdēju, kad kāda žurnāliste teica, ka ir jāaizmirst Eiropas nodoklis, ka e, tāda Eiropas nodokļa nebūs, un kad es to dzirdēju no žurnālistas mutes, es biju vispār lepnā. Ir tiešām jāsaprot, ka Eiropas Savienības nodoklis tiek izmantots kā jēdziens tīri uh, lai panāktu kaut ko politiskajā cīņā, un tāpēc arī vēlos teikt, ka mēs nerunājam par Eiropas Savienības nodokli, mēs no, nu, runājam par pašu resursu sistēmas grozījumiem. Paldies, pēdējais runātājs uh, Andrejā Setkundze. Thank you, cheer. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, vēlētos pajautāt kolēģiem, vai kāds no jums piedalījās ekonomikas komitejas sēdē vakar, kurā Šemets kungs uh, prezentēja uh, prezentāciju par finanšu pārvedumu nodokli. Jo pēc tam, ja, ja jūs būtu bijuši, tad eh, Haukas kundze un Ferma kungs patiesībā šobrīd eh, plašsaziņas līdzekļos parādījās tas, ko Šemans kungs vakar teica. Citu starpā viņš teica, ka risks, pie tam konkrēts risks, būs tas, ka šo nodokli maksās patērētājs. Līdz ar to mēs nevaram izvairīties domāt šādā gultnē, un tas nav nekas tāds, ko izgudroja žurnālisti vai tabloīdi un prese, kā jūs šeit teicāt. Pie tam Šemets kungs teica, ka pastāv tā saucamo pārvietojumu risks. Piemēram, apvienotajā karalistē eksistē finanšu pārvedumu nodoklis, bet tādā veidā viņi veic ieņēmumus paši savā budžetā. Bet tā vietā, lai šis nodoklis kā jūs nodrošināsiet, ka šis nodoklis e, e, tātad apvienotajā karalistē neviens nepiekritīs, ka tas nodoklis, kas līdz šim ir iepludināts viņa budžetā, tagad ir jāpārliek uz Eiropas Savienības budžetu. Uh, Tātad viņi nav pret finanšu pārvedumu nodokli, ja vien tas paliek viņu valstī. Tāda ir ākā nostāja. Problēma šeit ir tāda, ka ja mēs runājam par pašresursu sistēmu un par Eiropas Savienības finansējumu, tad dalība valstis un arī valsts, kuru pārstāvēs, būs pret jūsu ideju. Tablīdos tas varbūt tā neparādās, šīs jaunās idejas tik e, plaši netiek paskaidrotas. Uh, Tas ir Eiropas komisijas priekšlikums, un eh, es varbūt vēlētos, eh, lai jūs būtu dzirdējuši šo šemets prezentāciju eh, par finanšu pārādumu nodokli. Merci, madame. Donc, Paldies, un es secinu, ka jūs, Bati, atbalstat šo finansu transakciju nodokļu ieviešanu. Jūs ne, negribat, lai tas ietekmētu Eiropas budžetu. Mēs piekrītam jums. Uh, bet, eh, protams, ir kaut kādi nepareizi efekti, ko nepieņem kā dažas puses, bet eh, tas ir ļoti svarīgi. Diemžēl mums laika vairs nav, un mums vajadzētu pāriet pie debates eh, par um, uzklausīšanu. Par Baltijas jūras stratēģiju Raimer kungs ir pēdējais, kas runās par šo jautājumu iepriekšējo. Runājot par um, par, politiska, par politisko pamatojumu, kas mums bija pirms padomēm ar padomi, pirms sarunām ar padomi. Es uzskatu, ka patiesībā mums par to vajadzētu balsot. Vēl bez tam es vēlētos pateikt, ka patreizējā sistēma, pie kuras mēs piestrādājam, tā nav saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumu. Līgums to neparedz. Un kāda būs visi, visi atvieglojumi, ārpus eh, patreizējās Eiropas Savienības finansējuma sistēmas. Un eh, patiesībā šobrīd nevienam nav skaidrs, par ko mēs runājam. Pamat pamatos nav skaidrs. Un eh, runājot par dalību valstu politiku, tad jā, runa šobrīd dalību valstīs iet par to, ka vajadzētu atteikties no veselas virknes saīsinājumu, kurus dalību valstīs neviens nesaprot. Patiesībā mums vajadzētu strādāt arī nodokļu maksātāju labā, un arī vajadzētu veicināt dalību valstu izpratni par to, kas ir nodokļi. Debats par pašu resursu sistēmu daudzās dalību valstīs tiek izmantots politiskās spēlēs, un patiesībā, ja jau tā daudz kas tiek vainots, Eiropas Savienība tiek vainota visos pasaules grēkos, un šis viņiem ir tikai vēl pielietēja ļugunī. Bet atgriežoties pie jūtas teiktā, princips. Dalību valstu parlamenti visi ir ratificējuši Lisabonas līgumu, bet patiesībā varbūt eh, dalību valstīs vajadzētu izlasīt to, ko tad viņi īsti ir ratificējuši. Un Lisabonas līgumā ir teikts, neatkarīgi no tā, kā tiek finansēts Eiropas Savienības budžets, pašresursi ir neatņemama tā daļa. Un eh, es nedomāju, ka dalību valstīm vajadzētu uzskatīt, ka Eh, kāds tiek mānīts, bet patiesībā Eiropas Savienībā ir nepieciešama pašresursi, tādi jau mums ir, un mēs tos vēlamies tikai paplašināt. Pretējā gadījumā mēs neizpildām Lisbonas līgumā izteikti. Paldies, es pateicu Žanlukam un arī kolēģiem, kas izteicās šajā pirmajā viedokļu uh, apmaiņā. Mums bija ļoti dzīva debate. Man par to prieks. Līdz ar to mēs beidzam šo jautājumu. Es at... negribētu aizskavēt mūsu nākamos cilvēks, kas ir uzaicināti, lai piedalītos uzklausīšanā par Baltijas jūras stratēģiju. Es gribētu sveikt it īpaši eh, kā personas. Lūdzu, klusumu zāle vai lūdzu tie, kas atstāja zāli, nevarētu iziet ārā klusāk. Un tā es gribētu arī sveikt divu paneļu dalībniekus. Vispirms pirmajā panelī mēs runāsim par makroreģionālo stratēģiju. Tur vadīs šo sarunu Nilsona kungs, Lindholma kungs, Karstens Šimiks, Ole Norbaks Un tālāk mums būs, eh, sākot no 17.15, otrais eh, panelis, kur mēs runāsim par konkrētiem sektoriem, par šo konkrēto sektoru ieguldījumu kopīgajā stratēģijā, un šeit mums būs Monika Stankēviča, Matijas Bergmans, Radomīrs Matsaks, Mandijas, eh, Mandija Kropelena. Tad katram runātājam es došu varbūt desmit minūtes. Es lūgtu, lai jūs nepārsniegtu šo laika termiņu, jo būtu ļoti labi, ja pēc katra paneļa, pēc katra oratora uzklausīšanas, ja mums būtu vēl 20 minūtes, lai mēs varētu izvērst diskusiju pēc katra paneļa. Un šos tematus uh, uzklausīšanai pie, piedāvāja Nilsona kundze, Anna, vai jūs gribētu? Jensens kundze, vai jūs varat varbūt paskaidrot, kādā veidā jūs formulējāt šo ideju? Paldies! Iemesls, kāpēc mēs gribējām uzklausīt uh, šo mm, situācijā Baltijas jūras stratēģiju, tas tāpēc, ka uh, šis ir pilotu projekts līdzīgām citām stratēģijām. Uh, jūs redzat, ka Eiropas Savienības programmas tiek eh, koordinētas arī pārobežu eh, rakursā. Runājot par Baltijas jūras stratēģiju, ir jāatzīmē, ka institīva, kas ir izpildīta vai pieņemta vienā valstī, tai nevajadzētu būt pretrunā kādai institīvai, kas nāk no citas valsts, kaut vai par zvej, zvejniecību. Ir nepieciešams šāds institīvas koordinēt savstarpēji. Baltijas jūras stratēģija ir ļoti tuvs temats Eiropas parlamentam, jo tā tika iniciēta šī stratēģija kā ideja no Eiropas parlamenta. Tad, puses tas bija 2004. gadā. E, šī institīva uzreiz nāca pēc e, Eiropas vēlēšanām. Astoņas valsts ap Baltijas jūru uzsāka Baltijas intergrupas darbu. Mēs e, uzskatījām, ka mums ir arī pārobežu rakursā, ir par ko runāt. Mēs vispirms runājam par vides jautājumiem Baltijas jūrā, tā bija milzīga problēma. Mums tur vispār ir liels problēmas ar vidi, bet eh, arī tādi jautājumi kā labklājības uzlabošana, bagātība, uzkrāšana, transporta tīkli, arī kultūras programma attīstīšana Baltijas jūras reģionā. Tad nāca ierosinājums veidot Baltijas jūras stratēģiju, bija ziņojums, eh, ko rakstīja Aleksandrs Stups no Somijas, viņš bija referents, eh, tad komisija ņēma no tā idejas, un tagad eh, šīs idejas jau tiek īstenots. Tā kā tas bija tāds pilota projekts, mums interesētu dzirdēt kaut ko vairāk par problēmām. Kādas ir problēmas un kādi ir rezultāti vai ieguvumi no šīs iniciatīvas? Galvenā ideja šai iniciatīvai bija tāda, ka nevajadzētu pieprasīt kaut kāds papildu līdzeklis, lai šo stratēģiju finansētu. Šī programma ir kā jau eksistējoša programma. Eh, tomēr no parlamenta puses eh, mēs centāmies to vai nodrošināt kādu budžeta līniju, ārlietu budžetā tā mm, tika ierosināt bet um, vēl mēs domājam par to, vai nevarētu darīt kaut ko arī citās sfērās. Mēs zinām, ka tomēr tie ir papildu pūliņi arī administratīvā ziņā, kas ir saistīti ar šīs stratēģijas izpildi. Uh, tur ir apmēram 20 ģenerāldirektorāti, kas ir iesaistīti darbā, un ļoti daudz ir iesaistītās puses. Un tāpēc mēs gribētu dzirdēt varbūt vairāk par problēmām un par ieguvumiem, kā arī par to, kas tad ir vajadzīgs no mums, kādas iniciatīvas būtu nepieciešams kaut vai budžeta ziņā, lai nodrošinātu, ka šī stratēģija funkcionē. Es domāju, ka mēs varam tomēr kaut kādu starpību eh, izraisīt ar saviem darbiem, un mēs varētu arī padomāt par to, kas ir nepieciešams vēl vairāk, lai šī stratēģija darbotos. Es domāju, ka šī iniciatīva ir laba, kā arī tai būs noteikti ietekme uz citiem makro reģioniem. Ja jums ir kaut kas tāds, ko jūs varētu mums pastāstīt, ieguvums, sasniegums, labās lietas, un arī kas būtu nepieciešams no mūsu puses, lai mēs varētu uzlabot darbu ar Baltijas jūras stratēģiju. Lūk, tas ir tas, ko mēs gribam dzirdēt. Paldies, Anna. Un tad pirmais panelis kas ir veltīts makroreģionāliem jautājumiem. No sākuma došu vārdu Jensam Nilsonam. Ah, Kur viņš ir? Ā, es redzu jūs. Vai jūs, lūdzu, nevarētu ātri iepazīstināt ar sevi un lūdzu? Taks. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es drīkst runāt zviedriski? Okay. Izskatās, ka jā. Tad runāšu zviedriski. Vispirmam kārtām vēlētos pateikties par uzaicinājumu runāt šajā sēdē. Es esmu bijis e, Ērezunda e, pilsētas mērs, un e, es esmu runājis par Baltijas jūru, un patiesībā pēdējā laikā es esmu strādājis tieši pie šīs te Baltijas jūras stratēģijas. Un patiesībā es esmu viens no 18 jaunajiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas sāks darbu rudenī. Es eh, vēlētos varbūt diskusijas eh, balstīt uz reģionu komitejas diskusijām pēdējo divu gadu laikā, un tas arī būs mans pārskata pamats, bet vēlētos pieskarties arī Donam stratēģijai, kas Eiropas parlamentā tika pieņemts šajā pavasarī, kurai ir principiāls eh, skatījums uz makro reģioniem, kāds ir arī Baltijas reģions. Un es jūs iepazīstināšu ar reģionu komitejas viedokli, bet mans iepazīstinājums būs ārkārtīgi īss. Vispirmām kārtām reģionu komiteja un reģioni skatās uz Baltijas jūras stratēģiju ar ļoti atvērtu sirdi, un mēs pozitīvi iestājāmies uz šāda veida makroreģionālām stratēģijām, kā uz instrumentu teritorijā, kurā šī makroreģionālā stratēģija darbojās. Un vēl bez tam vēlētos piebilst, ka mēs esam tikai makroreģionālo stratēģiju izstrādes pašā sākumā. Mums vēl ir daudz darāmā nākotnē. Patiesībā vienmēr reģionu komitejā ir bijušas un cirkulējušas zināmas bažas par to, ka tiks izveidots jauns institucionālais līmenis, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Uh, Tātad reģionu komitejā pastāv viedoklis, un arī dalību valstīs pastāv viedoklis, un ir zināmas bažas, ka tiks izveidots jauns pārvaldības līmenis, un reģionu komiteja vēlētos jūs no tā atrunāt. Vēl bez tam reģionu komiteja vēlētos pamudināt nenovērtēt pārāk zemu tā saucamo ārējo dimensiju. Tātad ne tikai dalību valstu loma ir jāņem vērā sadarbības stiprināšanai šajā līmenī, bet arī, piemēram, Krievijas un Norvēģijas kā spēlētāja loma un tādā veidā varbūt mēs varētu stiprināt sadarbību arī ar ārējiem spēlētājiem. Eiropas komisija. Eiropas komisija ir jākoordinē šis darbs. Nedrīkst izveidoties tāda situācija, kad visa darba koordinācija ir uz dalību valstu pleciem. Tātad komisija ir atbildīga par stratēģijas koordinēšanu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un to vēlētos uzsvērt arī reģionu komiteja. Vēl bez tām reģionu komiteja jau pagājušo gadu pilnīgi skaidri pateica, ka parlamenta iniciatīva Baltijas jūras stratēģija atvēlēt savu budžetu, kaut arī nelielu posteni, ir ārkārtīgi atbalstām, jo, protams, ka stratēģija ir nepieciešama kaut kāda līdzekļa, lai to visu pārvaldītu. Tāpēc ir ļoti labi, ka šāds budžets no parlamenta puses ir piešķirts. Donams stratēģijas atzinumā reģionu komiteja eh, varbūt iestājās mazliet um, mazliet tādā kā opozīcijā, jo Donavas stratēģija ir nepieciešams tehnisks budžets. Katrā ziņā tas ir pozitām, pozitīvi atbalstāms, bet eh, reģionu komiteja ir nepieciešams tehnisks atbalsts, un tāds arī ir veikts. Budžetam ir jābūt tehniskas dabas. Reģioni nav iesaistīti šajā stratēģijā, un tā, mūsuprāt, ir lielākā problēma. Ir, protams, izņēmumi, bet tādu ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, tātad reģionos ir izveidot konkrēti projekti, bet lielos vilcienos reģioni ir izslēgti no šīs stratēģijas. Šī stratēģija ir izveidot dalību valstīm, un mūsuprāt, tā ir problēma. Mums vajadzētu mēģināt kaut ko darīt lietas labā. Rīcības plāns, stratēģijas līdz, rīcības plāns, tas varētu būt skarpāks, tas varētu būt spēcīgāks, un šajā rīcības plānā vajadzētu iekļaut arī reģionālo līmeni, kurš no tā šobrīd pilnībā iztrūkst. Jo dalību valstis jau pašas par sevi nenāk klajā ar ideju iesaistīt reģionus. To vajadzētu varbūt darīt Eiropas Savienības līmenī. Baltijas jūras stratēģija un, protams, arī Donavas stratēģija. Tām visām ir jāievērpjās citās politikas lomās Eiropas Savienības līmenī un jāizmanto tie instrumenti, kas jau Eiropas Savienībā ir pieejami. Un galvenokārt tas attiecās uz kohēzijas politiku, uh, Mums ir jāizveido tāda sistēma, kurā kohēzijas politika un Baltijas jūras stratēģija, makroreģionālās stratēģijas būtu savilktas kopā, pie tām mēs sadarbotos pilnīgi dabiskā veidā. Ja mēs to panāksim, tad mēs panāksim ārkārtīgi daudz, galvenokārt reģionu iesaistību, dabīgu iesaistību, un reģioniem savukārt ir izēja uz privāto jomu, privātu uzņēmumi, privātā joma patiesībā ir ļoti liela interese no, soci no sociālā sektora un arī privātā sektora. Un eh, reģionos ir tādi jau dabiski iestrādni ar privāto sektoru un viņi privātajam sektoram stāv tuvu. Runājot par dalību valstīm, tad, protams, tām ir ļoti liela atbildība. Runiet par likumdošanu, par dažādu iestāžu sadarbību, Burtiski pirms pāris nedēļām Zviedrijas Rikstāks parlaments pieņēma lēmumu, ka Zviedrijas varas iestādes var darboties citā valstī, un, manuprāt, šajā stratēģijā tas būtu ārkārtīgi labi. Taču vienlaicīgi ir jau arī zināms mīnus, ka šajā stratēģijā reģioni ir izslēgti. Un arī pagājušajā gadā bija Baltijas jūras stratēģijas konference, kurā izskanēja tieši tas pats, ka reģioni nav iesaistīti pietiekam daudz šajā stratēģijā. Šobrīd ir divi eh, Zviedrijas reģioni, kuri mēģina sadarboties praktiskā līmenī, un tas arī drusku skar Baltijas jūru. Un visbeidzot, Jautājums pēc būtības ir arī tāds, vai šai stratēģijai vajadzētu pašai savu budžetu, un atbildi ir gan jā, gan nē. Jā, tāpēc, ka ir nepieciešams tehniskās daļas budžets, lai vienkārši kaut ko koordinētu, un nē, labāk ir iejaukt reģionus un iesaistīt reģionus caur kohēzijas politiku un reģionu struktūru fondu politika jau paredz dažādas stratēģijas un sadarbību. Un eh, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi sekot līdz tam, kas notiek Baltijas jūras reģionos. Tas, ka reģionos principā visos ir pašiem sava attīstības stratēģija, ir ļoti labi. Un šobrīd reģioni jau daudz domā par to, kā viņi varētu pievienoties Eiropa 2020 stratēģijas īstenošanā. Un ik viens reģions, piemēram, kurš ir Baltijas jūras krastā, izvērtējot šo stratēģiju, vai viņi piedomā par sadarbību Baltijas jūras ietvaros? Nē, par to domā tikai dalību valstis. Protams, ka reģioni vēlētos sadarboties, bet viņi patiesībā nezin kā. Kā mēs šos reģionus varētu iekļaut? Uh, Šā gada aprīlī reģionu komiteja savā atzinumā par Donavas stratēģiju apgalvo to, ka ja reģioni vēlas tikt iesaistīti dažādos projektos, tad komisija ir jāizveido tam priekšnoteikumi. Komisijā jau ir iestrādātās prakses un instrumenti, kā iesaistīt reģionus, bet tie vienkārši nedarbojās. Kā šos reģionus iesaistīt šajā stratēģijā? Varbūt, ka mums vajadzētu iet solīt tālāk un izveidot reģionu struktūru programmas. Šobrīd eh, Eiropas Savienība ir pateikusi, ka šīs stratēģijas 20% ir jādarbojās pāri reģioniem. Un es uzskatu, ka reģionos ir ļoti labas iestrādes, bet patiesībā tā ir arī problēma, kur ir uzsvērus reģionu komiteja un kur arī, manuprāt, ir galvenā problēma, ka Baltijas jūras stratēģija ir starpvaldību politika un nevis reģionu politika. Reģionu ir iesaistīti pārāk maz. Merci beaucoup, monsieur, c'était très clair. Paldies, kungs. Tas bija ļoti skaidri. Nu, jūs arī e, respektējāt e, reglamentu. Tālāk Lindholma kungam došu vārdu. Thank you very much. Uh, I will try to... Paldies! Centīšos pastāstīt par to, cik tālu esam tikuši ar stratēģiju un arī kā, ko esam iemācījušies šajā pusotra gadā. Un būs arī daži ieteikumi, kas būs saistīti arī ar diskusiju, kas uh, būs otrajā daļā. Pirmkārt runāšu par būtiskākajiem sasniegumiem, kas saistīti ar stratēģiju, mēs varam pamanīt, ka mums ir vairāk jauna projekti, kas ir tieši saistīti ar stratēģijas īstenošanu. Šādā veidā mēs varam uh, konkrēti risināt tos jautājumus, kas ir iekļauts stratēģijas plānā. Es varu uzreiz pateikt, ka ir vairāki projekti, vairākas iniciatīvas, un šie projekti un iniciatīvas ir tieši saistīti ar stratēģiju mēs varējām arī pamanīt jauni, jaunus stimulus esošajam projektiem un iniciatīvām. Stratēģija tagad pavirzīsi šo jautājumu uz priekšu attiecībā uz tīklu, kas eksistē reģionā, ir iespēja šo tīklu paplašināt, arī stiprināt un palielināt efektivitāti. Varējām pamanīt arī progresu attiecībā uz politikas saskaņošanu un uz to, ka vairākas politikas jomas sadarbojas savā starpā un darbojas konsekventāk. Mēs varējām redzēt arī līdzīgu progresu attiecībā uz finansējuma avotu salīdzināšanu, piemēram, uh, Ziemeļvalstu investīcija banka un citas institūcijas, kas sniedz finansējumu šajā jomā, uh, varēja labāk sadarboties. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs ceram, ka šāda veida sadarbība ar vienu pastiprināsies. Varējām redzēt arī progresu attiecībā uz e, tādu valstu iz, e, iesaisti, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, citi īpaši par Krieviju šeit var runāt. Un ar Krieviju ir panākta vienošanās, kā mēs varam konsekventāk sadarboties, un arī šeit ir panākts progress. Un varu tagad uh, sniegt konkrēts piemērus attiecībā uz to, ko es teicu. Mēs varam redzēt, piemēram, to, ka organizācijas un struktūras, kas nebija no sākuma iesaistītas stratēģijā, ka šīs struktūras uzņema, uh, uzņemās jaunas, uh, jaunas atbildības veidus, piemēram, zemnieki tagad ir pozitīvāk noskaņoti, jo viņi varēja piedalīties projektā ar nosaukumu Baltic Deal. Šajā projektā varēja apmainīties ar paraugpraksi. Un šajā stratēģijā bija arī vēl viens projekts Balt Adapt. Tas bija saistīts ar tīrāku kuģošanu, respektīvi, lai uh, kuģošanas rezultātā samazinātos uh, atkritumu un izmežu daudzums, Bija arī citi projekti, piemēram, jautājums saistībā ar klasteru izmantošanu tā, lai labklājības līmenis varētu palielināties, lai palielinātu in inovāciju tīklu kritisko masu. Varējām redzēt arī vairākus projektus, kas saistīti ar transporta attīstību Kā jau teicu, vairāki projekti ir izvirzīti un izveidoti tā, lai stratēģija īstenotos. Te pašā laikā varējām pamanīt, ka tās iniciatīvas, kas eksistēja pirms stratēģijas, ka šīs iniciatīvas tagad ir integrētas stratēģijā un pateicoties tam, iniciatīvas saņem papildus stimulus un motivāciju arī lielāku politisko atzinību. Nu, piemēram, uh, plāns saistībā ar savstarpējo savietojumu Eiropas enerģētikas, eh, Baltijas enerģētikas tirgu. Šis projekts ieguva jaunu stimulus. Tas pats attiecas arī uz ostu sadarbības projektu. Mērķis ir panākt to, lai ostas varētu varētu labāk apstrādāt tādus kuģu atkritumus kā eļļa vai izlieta nafta, un tas bija ļoti svarīgi, lai šie projekti labi darbotos. Runājot par jā, esošajiem tīkliem, šādu tīklu ir diezgan daudz. Un mēs pat saskaitījām dažādus tīklus, bija pāri pa 50. Un var teikt, ka visi šie tīkli uh, sadarbojas daudz struktūrētāk, kas savukārt panāk lielāku sinerģiju, un tā ir iespēja arī palielināt efektivitāti, lai stratēģijas mērķus īstenotu veiksmīgāk. Šeit mēs varam redzēt arī vairākas iniciatīvas saistībā ar stratēģiju, un pieminēšu dažas iniciatīvas. Pirmkārt, attiecībā uz jūrniecības telpas plānošanu, arī sadarbības starp dalību valstīm, ir izveidota speciāla konference, tā lai varētu labāk plānot jūras izmantošanas iespējas. Tas pats attiecas arī uz Ziemeļvalstu ministru padomi, viņi ir palielinājuši savu aptērumu, līdz šim viņi darbojas lielākoties kā Ziemeļvalstu ministru padomi, tagad viņi ir iekļāvuši arī Vāciju, Poliju un Baltijas valstis, piemēram, tādos projektos, kas ir saistīti ar transportu. Varējām arī izmantot stratēģiju struktūru, lai izveidotu jaunu inovāciju un pētniecības programmu. Nosaukums ir bonus. Mērķis bija izmantot to sinerģiju, kas ir radusies stratēģijas rezultātā tā, lai vidas pētījumiem būtu veiksmīgāka, veiksmīgākas iespējas. Runājot par politisko konsekvenci, es varu piekrist pārējiem runātājiem par to, ka tieši šeit mums ir vajadzīga palīdzība, un šeit ir vajadzīga parlamenta palīdzība it īpaši. Jo, ja mēs vēlamies panākt labu stratēģiju, tad nepietiek ar atsevišķiem projektiem. Ir ļoti svarīgi, lai eksistētu konkrēta politiskā līnija, un lai tā būtu konsekventa. Tas, ka dalībvalstu zvejniecības jomā katrai valstī ir sava politika un ir ļoti svarīgi, lai šīs politikas būtu saskaņotas, jo, protams, šeit um, darbojas arī transporta politika, arī lauksaimniecības politika un citas politikas jomas. Tātad varam konstatēt, ka šajās jomās ir panākt zināms progress, Taču tieši šeit ir arī diezgan nopietni izaicinājumi, jo ir ārkārtīgi svarīgi mainīt veidu, kā mēs strādājam, nevis tikai atsevišķi projekti, bet vispārīga politikas stratēģija. Vēl viena lieta, kur, kur ir vērts pieminēt, ir vairākas iniciatīvas uh, saistībā ar finansējumu samērošanu mēģinājām un uh, daudzos gadījumos mums arī izdevās strādāt ar esošajām programmām attiecībā uz to, kā tiek apstiprināti jauni projekti. Diezgan lielā mērā mums tas sanāca attiecībā uz ITRA programmu, kas ir starpvalstu Baltijas jūras atbalsta programma. Mēs varējām diezgan nopietni šeit ietekmēt stratēģijas izpildi, varējām arī redzēt, ka Zviedrijas eh, reģionāla programma izmanto arī mūsu pionieru citās dalību valstīs, bija līdzīga, līdzīgas izmaiņas. Te pašā laikā varam teikt, ka nav nemaz tik viegli, protams, panākt to, lai finansējums tiktu konsekventāk izmantots tā, lai tas iederētos stratēģijā. Nilsona kungs uh, ieteica, ka labāk būtu skatīties nākotnē uz to, kā nauda tiek atvēlēta, kādiem mērķiem. Par sadarbību ar, Eiropas, ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, mēs visvairāk šis sadarbojamies tieši ar Krieviju. Mums ar Krievijas ārlietu ministriju bija nepārtraukts dialogs par to, kā Krievija varētu iesaistīties stratēģijā kā rezultātā varējām noslēgt vienošanos starp komisiju un Krievijas federāciju, lai uzsāktu 11 pilotu projektus, ko izvēlēs gan komisija, gan Krievijas federācija, un mēģināsim no sākuma šos 11 projektus īstenot, un tad redzēsim, kā mums ies, un attiecīgi varēsim vajadzības gadījumā paplašināt projektu aptvērumu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi un lai mēs progresētu un iet uz priekšu, veiksmīgi sadarbojoties ar Krieviju, tā lai Krievijai būtu sajūta, ka viņi tiek uztvērti kā pilntiesīgi partneri un ka, protams, viņi var gūt labumu no projektiem. Šī diskusija, kā jau pieminēju, šobrīd notiek, un Maskavā rudenī ir paredzēta sanāksme, kuras laikā mēs varēsim diezgan detalizēti izskatīt līdzinējo projektu un šo projektu progresu. Tagad par to, ko esam iemācījušies 18 mēnešos, kopš sākam īstenot stratēģiju. Pirmā lieta, ko esam iemācījušies, un manuprāt, tas ir arī svarīgi ar Savienības deputātiem, ir tas, ka ir eh, jāturpina iegūtie politiskie stimuli. Uh, Jo, protams, stratēģija nebūs veiksmīga, ja tikai no sākuma tā tiktu atbalstīta no politiķu puses. Ir ļoti svarīgi, lai nepārtraukti tiktu, tiktu gūt šīs atbalsts. Visos gadījumos mēs redzam, ka mēs risinām jautājumus, kas ir visaktuālākie un vissvarīgākie. Ļoti svarīgi, lai tā tas notikt arī turpmāk, tā lai mēs ar parlamentu turpinātu sadarboties pēc iespējas veiksmīgāk. Nākamais aspekts ir pienākumu un atbildības sadale. Un, manuprāt, pienākums, kas ir vissvarīgākais, ir saistīts tieši ar sektoru ministrijām, kas būtu vides ministrija, aizsardzības ministrija, transporta ministrijas, kas strādā dalību valstīs. Ir ļoti svarīgi, lai šīs ministrijas stratēģijas, eh, Baltijas jūras stratēģija integrētu savā ikdienas darbā, jo tikai šādā veidā mēs varēsim kaut ko arī panākt. Un manuprāt, šeit nav viegli. Mums ir jābūt arī daudz konkrētākiem attiecībā uz mūsu mērķiem. Ir svarīgi, lai uzdevumi un mērķi ir absolūti skaidri, un tad ir jāizvērtē arī progress tā, lai mēs varam izvērtēt, kas ir panāks un kas nav. Tas pats attiecas arī uz komunikāciju. Ir jāsadarbojas starp sektoriem, tā lai katrs sektors, kas vien tiek iesaistīts, skaidri zinātu, kas notiek citos sektoros un ņemtu to vērā. Nu, kā es jau pieminēju, politikas attīstība un iespēja attīstīt uh, un diskutēt par politiku, visi šie jautājumi ir svarīgi. Tas pats attiecas uz tehnisko palīdzību, un kā es jau pieminēju pašā sākumā, lai mēs tiešām panāktu vairāk līmeņu pārvaldību Baltijas jūrā, ir ļoti svarīgi, lai reģioni tiktu pilnībā iesaistīti stratēģijā. Ne nu, jau tikai kā projekta īstenotāji vai koordinatori, tīri tehniskajā līmenī, bet drīzāk iesaistīti arī politiskajā līmenī, un esam ļoti pateicīgi un ar cerībām skatāmies uz horizontāliem pasākumiem, kas šobrīd ir uh, aktualizēti, un tas viss ir jāņem vērā. Nobeigumā teikšu, man ir arī dažas, daži ieteikumi Pirmkārt, runājot par darba grupām, jau vairākas darba grupas ir izveidotas tā, lai varētu izmantot to, ko esam iemācījušies, lai izvirzītu mērķus, protams, arī indikātorus, kas savukārt saistīts ar izvērtējumu sistēmu. Ir arī vēl viena darba grupa, kas strādā pie tā, lai panāktu dažādu dalībnieku atbildības pakāpes palielināšanos. Un, protams, ar cerībām raugamies nākamajā programmēšanas periodā, tā lai būtu lielāka saikne starp stratēģijas mērķiem un finansējuma avotiem. Uh, tas arī būtu viss no manas puses šorīt. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Šķiet, ka jūs uh, Labi. Un interesanti mums pastāstījāt par lietu stāvokli no komisijas puses. Tālāk došu vārdu Karstenam Šimikam. Viņš runās par mūsu stratēģiju koordinēšanu ar mūsu kaimiņiem. Lūdzu. Da. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Karsten Šimik, strādāju uh, fondā Zinātne un politika Angliski to sauc The German Institute of um, Security. Un uh, šis ir neatkarīgs uh, institūts, kas darbojas uh, Vācijas valdības uzdevumā. Man tika lūgts, lai es runātu par uh, Baltijas jūras stratēģijas ārējo dimensiju un arī par to, kā notiek koordinācijas starp politikām, respektīvi arī par iekšējo dimensiju, un šeit es arī sākšu. die Zeit erlaubt nicht. Ähm, Diemžēl nav, man nav pietiekami daudz laika, lai runātu pavisam detalizēti attiecībā uz Baltijas jūras stratēģijas īstenošanu. Bet, ja man tas būtu jādefinē vienā teikumā, tad es varu teikt, ka mēs esam tāda tipiska Eiropa. Mēs strādājam lēni, nenotiek nekas īpašs, bet kaut kā viss funkcionē, kaut kā mums sanāk reģionā panākt uh, progresu, lai gan tas nenotiek ātri. Un šī makroreģionālā koncepcija, kas ir iekļauta stratēģijas pamatos, ir ārkārtīgi pareizs un svarīgs nosacījums. Jā, protams, mēs runājam par problemātiskiem jautājumiem, kas tiek risināti reģiona mērogā, ir konsultācija iespējas, tiek risināti jautājumi attiecībā uz problēmu diagnostiku, un tas viss notiek. Jautājums, protams, nākamais ir par to, vai īstenošana saskan ar prognozēto. Šeit ir trīs nē aspekti. Mēs būtu pret, pret to, lai būtu jaunas institūcijas, jaunas E, budžeta līnijas, attiecīgi jaunas finansējums un e, jauna birokrātija, bet gal galā reģionā arī šie aspekti tiktu aspektēti. E, Pirmē brīdī tika pateikts nē arī attiecībā uz jauno budžeta līniju, arī tas gal galā būtu akceptējams, protams, ja tas nenozīmē, ka nākotnē stratēģijai tiktu atvēlēts mazāks finansējuma apjoms. Viens no plusiem šai stratēģijai ir tas, ka Baltijas jūras reģiona attiecībā uz Interreg programmu pēc būtības ir uh, identisks um, Baltijas jūras makro reģionam, un nākotnē tā tam ir jāpaliek. Skaidrs, ka Donavas upē ir savādāka situācija, jo tur savukārt makro reģions ir viens, bet mikro reģioni ir divi. Un šeit atbalsta reģioni neatbilst makro reģioniem, Baltijas jūrā tā nav, reģioni sakrīt gandrīz vai pilnībā, un tas ir ļoti labi. Protams, stratēģija ir arī zināmi trūkumi, pieminēšu tikai divus. Pirmkārt, līdz šim stratēģija piedalās nepietiekami daudz privātpersonu, respektīvi, uh, uzņēmēju, kas piedalītos projektos un uzņēmēju, kas labprāt gribētu panākt pra, uh, stratēģijas mērķi un nepaliek, nav pietiekami daudz arī pilsoniskās sabiedrības iesaistes. Ko mēs varam redzēt stratēģijā šobrīd, ka jā, notiek sadarbības starp valstīm, starp valstu administrācijām un daļēji to veicina uh, starpvalstu sadarbības programmas, bet tieši pilsoniskā sabiedrība šobrīd nav pietiekami iesaistīta. Par finansēm runājot, man nav nekādu revolucionālo priekšlikumu, es tagad nepastāstīšu, kā var saržot jaunu naudu, bet šī doma par to, ka var atvēlēt kādus ieņēmumus konkrētiem izdevumiem, to, kas angliski sauc par earmarking, manuprāt, ir laba lieta. Tā tad tiešām kaut kādi ieņēmumi kas tiek uzreiz atvēlēti makro reģionāliem mērķiem. Ko es šeit gribētu uzsvērt? Ir tas, ka rodas problēma, ka mēs nelīdz galam saprotam, kāds ir finansējuma apjoms, ko Eiropas Savienība var izlietot makro reģioniem. Mums ir uh, pieejama informācija par struktūru politikas uh, līdzekļiem, kohēzijas politikas um, līdzekļiem, taču mums nav konkrēti zināms, cik tad ir naudas, lai varētu strateģiskos mērķus panākt un īstenot strateģiskos projektus. Nē, šeit nerunāju par atsevišķu budžeta līniju vai atsevišķu budžeta pozīciju, nē, bet varbūt varam izveidot tādu virtuālo budžeta pozīciju, respektīvi, lai būtu informācija, uh, apkopota par to, ka, cik kopumā varētu izmantot finansējuma konkrētiem mērķiem. Ja mēs nākotnē vēlamies panākt uh, mērķu sasniegšanu, tad ir ļoti svarīgi, lai būtu šī arī elastība, jo šobrīd ir tā, ka mums nav šis saiknes starp atvēlētiem līdzekļiem un mērķu sasniedzamības pakāpe. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai būtu šī uh, virzība uz mērķa sasniegšanu, nevis vienkārši tādā administratīvā līdzekļa izdošana. Vēlos teikt, ka Baltijas jūras stratēģija ir no vienas puses makroreģionālā stratēģija, bet te pašā laikā tā ir Eiropas Savienības iekšējā stratēģija. Un tieši Baltijas jūras gadījumā bija iespēja to īstenot. Tur, protams, ir arī ārēja dimensija, bet ārēja dimensijai ir struktūras, struktūras raksturs. Mums ir Krievija, kas ir partneris, kas ir arī Baltijas jūras valsts. Krievija paliks pie Baltijas jūras uz mūžu, līdz ar to mums nākas viņus arī integrēt, bet tad ilgtermiņā mums ir jārēķinās ar šo partneri. Un es varu teikt, ka Baltijas jūras stratēģija ārējā dimensijā Krievija ir būtiskākais partneris, bet nevienīgais partneris. Mums šeit ir jāsadarbojas ārējā dimensijā gan ziemeļ valsta virzienā, gan arī austrum virzienā. Šeit ir jārunā ne tikai par Krieviju, bet arī par Baltkrieviju, bet varbūt arī par Ukrainu. Jo jo Ukraina ir viena no tām valstīm, kur atrodas upes, kas, kas uh, nonāk Baltijas jūrā. Norvēģija, protams, ir vēl viena Baltijas jūras valsts, bet arī Īslande, lai gan uh, geogrāfiski tā neatrodas pie Baltijas jūras, bet līdz šim sadarbības dimensijā, tīpaši Ziemeļvalsts sadarbības dimensijā, Īslande ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc arī tā arī ir jāiekļaus stratēģijā. Ar to gribu teikt, ka ārējā dimensija ir elastīga un pielāgojama, un tas ir ārkārtīgi svarīgi šajā makroreģionālajā koncepcijā. Tas ir pluss, ka atkarībā no tā, kāds ir izaicinājums, kāda, kāda ir stratēģija, kāds ir mēķis, mēs varam sagrupēt valstis atkarībā no vajadzības. Tas pats attiecas arī uz finansējumu. Mēs arī šeit, ņemot vērā ārējo dimensiju, varam ņemt vērā grupējumu. Arī ļoti svarīgi, lai finansējums būtu absolūti elastīgs, lai nekādā gadījumā konkrēta valsts netiktu izslēgta no kāda stratēģijas daļas. Novēgumā par Krieviju Sākotnējais Baltijas jūras stratēģijas mērķis bija šāds - sadarboties ar Krieviju ziemeļ dimensijas ietveros. Taču, kad mēs sākam īstenot šo stratēģiju, tad varējām redzēt, ka šī pieeja nav ilgspējīga. Tas vienkārši neatbilst realitātei sadarbībā, jo Krievija visos līmeņos piedalās Baltijas jūras stratēģijā, Krievija pēc būtības ir iesaistīta visos stratēģijas pīlāros. Krievija ir tieši vai netieši iesaistīta ceturdaļā e, rīcības plāna projektos, un tas nozīmē, ka šeit ziemeļa dimensija ir pamats, bet uh, nav vienīgais ietvers Krievijas sadarbībai. Mēs esam jau dzirdējuši, ka ar Krieviju notiek politiskais dialogs, un varu teikt, ka, ka tieši sadarbībā ar Krieviju ir panākts, panākta vis, vismazākais progress 18 mēnešu laikā. Es nevaru teikt, ka tā, tā ir absolūta neveiksme, nē. Varbūt ir izdarīt zināmas kļūdiņas. Jo tad, kad 90. Ga, 90. gadu beigās tika izveidota ziemeļa dimensija, respektīvi Krievijai tika piedāvāta kāda programma, tika pateikts, ka vai jūs varat vai nu jūs iesaistāties uz mūsu noteikumiem vai nē. Bet tagad ir savādāk. Tagad mums ir politiskais dialogs, un mēs dodam Krievijai vajadzīgo laiku, lai viņi varētu pielāgoties, un izmantojam partnerības modeli, ziemeļa dimensiju, dimensijā un piedāvājam Krievijai iespēju, iespēju iesaistīties kā pilntiesīgām partneriem. Tas prasa laiku, protams, bet ņemot vērā uh, potenciālos iespējas, tiešā arī jāstrādā ar Krieviju. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Paldies! Un tagad došu vārdu Ole Norbaka kungam. Viņš runās par finansēšanu. Saprīt. Lūdzu. Priekšsēdētāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, paldies par to, ka mani uzaicinājāt uz šo sanāksmi. Izteikšos īsi, censīšos arī ietilpt man dotajā reglamentā. Vispirms es gribētu atsaukties uz komisijas ziņojumu par šīs strateģijas īstenošanu. Tur ir ietverta precīza situācijas analīze bet eh, atsevišķi rezultāti, kas ir ziņojumā, ir pārāk optimistiski formulēti. Un es eh, ļoti labi to saprotu. Tāpēc, ka cilvēks, kam tiek maksāts par ziņojumu rakstīšanu, ir optimists, bet eh, sali, ņemot vērā visus šos pasākumus, tad rezultāti tomēr varētu būt daudz labāk nekā tas, kas ir. Un to arī var saprast, jo tas galu galā ir pilota projekts, tas ir Eiropas sadarbības pilota projekts, un tāpēc ir viegli saprast, ka ir nepieciešams kaut kāds laiks, līdz nonākt pie gaidāmā rezultāta. Es uzskatu, ka lielākā problēma ir tā, ka visā šajā procedūrā nav viena vienota īpašnieka. Un eh, te jau mēs runājam par to, ka nav bijusi labi saskaņota konsolidēta politika. Te es pilnīgi piekrītu. Mums ir nepieciešama labāka projektu īstenošanas koordinācija. Mums tāpēc ir nepieciešama skaidri izteikta politika. Mans galvenais uzdevums ir runāt par finansiālo atbalstu. Tomēr es nevaru abstrahēties no kaut kā cita, jo finansējums ir arī saistīts ar daudzām citām problēmām, tāpēc runāšu plašāk. Uh, Vispirms es, es gribētu teikt, ka no Eiropas Savienības eh, nāk ļoti būtisks finansiāls atbalsts. Nevienam nav pārāk daudz naudas, protams, vienmēr ir nepieciešams vairāk naudas, bet ja mēs varētu izmantot visu to finansējumu, ko dod mums Eiropas Savienība un darīt to labi, tad arī panākumu būtu daudz lielāk. Es teiktu, ka ir nepieciešams papildus finansējums ār, ārējām aktivitātēm. Tur ir nepieciešams, lai stiprinātu šo sadarbību ar hm, citām valstīm. Un ir iespējams izmantot arī kredītus. Šai ziņā varbūt te nav tik daudz tas, ka nav šīs naudas, bet nav vēlēšanās no valstu puses ņemt kredītus, lai īstenot projekts. Tad ir vesela rinda privātu fondu. Uh, piemēram, Baltic Sea Action Group, arī Vīglun fonds un Zviedrijas fondi, kādi citi, un viņi dod diezgan daudz naudas vidas projektu realizēšanai. Piemēram, Nurmīnena fonds arī. Un eh, ir arī organizācijas, kas piedāvā paši savus līdzekļus, lai attīrītu Baltijas jūru. Tad vēl ir municipalitātes reģionālās organizācijas, arī tirsniecības kameras, cārotbiedrības un pat uzņēmumi izmanto savus ierobežotos resursus, lai realizētu dažādas projekts. Ko varu teikt? problēmas ar stratēģijas finansējumu, tās parādās pārsvarā nacionālā līmenī, tā krīze, kas mums ir ekonomikā, arī ietekmē īstenošanu, bet ir vēl kāda cita liela problēma. Nacionālās prioritātes atšķirs no Eiropas Savienības stratēģijā formulētajām prioritātēm, tādēļ arī attiecīgo valstu iesaistīšanās projektos ir dažāda. Ir saprotams, ka vēlētāji varbūt vienā valstī vairāk grib uh, redzēt kaut ko ceļu jomā, izglītības vai veselības jomā, un varbūt uh, mazāk uztraucas par vides jautājumiem saistībā ar Baltijas jūru. Varbūt, ka ir kaut kādas vietas, kas atrodas diezgan tālu no Baltijas jūras kā tāds, ir ģeogrāfiski, un arī šis reģions varbūt nav ieinteresēts sadarboties. Uh, Un tas ir liels izaicinājums. Mums ir nepieciešama labāka ES stratēģijas īstenošana, labāka saikne starp ES un nacionālajām stratēģijām, labāka īstenošana, labāka iesaiste sasaisti kopā ar nacionālajām stratēģijām. Tādā veidā mēs arī varētu piesaistīt vairāk valstu finansējumu, nacionālā finansējuma projektu īstenošanai. ierobežotais finansējums no valstu valdībām ir vislielākais šķērslis veiksmīgai projektu īstenošanai. Dažkārt ir ierobežots finansējums, vai arī vispār nav nekāda politiskā atbalsta projektam un programmam. To var saprast, kāpēc tas tā ir, bet uh, ja Eiropas Savienība un tās kaimiņu valstis grib redzēt kaut kādu rezultātu, tad tomēr ir labāk jāiestrādā šī Baltijas jūras stratēģija arī valsts nacionālajos plānos. Un visbeidzot, es piekrītu eh, komisijas ziņojumā izteiktajām rekomendācijām, un ir tīpaši es gribētu pasvītrot to, ka ir nepieciešams veikt izvērtējumu līdz DFS beigām, esošā schēmas beigām Tas ir tiešām nepieciešams. Un vajadzētu šo izvērtējumu ņemt vērā tad, kad tiks gatavota jaunā daudzgada finansu schēma. Un tālāk ir arī varēs tad redzēt, kādas tad metodas ir bijušas pašas rezultatīvākās. Tad kopīgā īstenošanas sistēma, Eiropas banka, Ziemeļbanka, stratēģijas finansēšana par šo finansētāju kopumu ir rakstīts arī komisijas ziņojuma. Bet ir teikts, ka šī sadarbība ir tikai kā variants. Es gribētu redzēt kaut ko konkrētāku. Tālāk gribētu redzēt arī politisko gatavību no visām valstīm, kas ir iesaistītas. Tas gan ir grūti panākams, un es gribētu vēlreiz atkārtot to, ko jau es teicu, ir nepieciešams labāk koordinēt valstu stratēģijas ar Eiropas Savienības stratēģiju un jābūt šai stratēģijai vienam īpašniekam. Ir ļoti daudz organizācijas, kas darbojas ap Baltijas jūru, gan dažādos līmeņos, reģionālā, lokālā. Ir pilnīgi dažādi šīs organizācijas. Bet kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams koordinējošs spēks Kā jau tika minēts, šis ir pilotprojekts, droši vien būs arī kādi citi reģionāli projekti Eiropas Savienībā, un ļoti svarīgi ir redzēt kaut kādu rezultātu no darba, ko mēs darām. Un visbeidzot, ir skaidrs laika grafiks ar noteiktiem termiņiem visiem projektiem. Tas ir nepieciešams. Šodien sadarbība projektos ir brīvprātīga, un tā valsts Eh, kas eh, grib vismazākās izmaiņas, ir ar vislielāko ietekmi, un tā situācija nav laba. Ir nepieciešami skaidri termiņi, skaidra situācija attiecībā uz katru projektu, arī atbildības sadalījumam jābūt precīzam. Paldies par uzmanību. Es eh, centos nepārsniegt laiku. Paldies, kungs. Tas bija ļoti, ļoti interesanti. Es gribētu gribētu apsveikt un arī pateikties visiem paneļa runātājiem par šo ziņojumu, kas ir ļoti konkrēta, arī par to, ka jūs papildinājāt panorāmu ar. Kazlovska kungs grib kaut ko teikt tagad, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs ir ārkārtīgi. Es vēlētos pateikties Jensens kundzē, ka Eiropas parlaments ir uzņēmis iniciatīvu organizēt šo uzklausīšanu. Patiesībā Baltijas jūras stratēģijas projektam ir atvēlēta 2,5 miljoni. Un es varu teikt, ka šī nauda ir ļoti vajadzīga. Un šo naudu izmanto tieši koordinatoru vajadzībām lai veiktu pētījumu, lai analizētu, lai sagatavotu projektus un lai būtu uh, visi attiecīgie pamati. Ņemot vērā to, ka stratēģija ir ilgspējīga, tā ir iespēja plānot rīcību, būtu ļoti labi, lai varētu šos līdzekļus plānot kā ikgadējo budžeta asignējumu. Mēs šeit runājam par pirmo makro reģionālo stratēģiju un jāņem vērā, protams, ka ir vajadzīgs uh, efektīvs koordinācijas mehānisms attiecībos komunikāciju, un šis mehānisms pagaidām tiek izstrādāts. Līdz ar to arī finansējums, par ko mēs šeit runājam, finansējumam ir jābūt pēc iespējas elastīgākam, tā lai to varētu pielāgot vajadzībām, kas rodas stratēģijas īstenošanas laikā. Tas nozīmē savukārt, ka Eiropas parlamentam ir jāatbalsta uh, procedūras attiecībā uz līdzekļu pieprasījumu. Skaidrs, ka jebkurš Eiropas Savienības budžeta eiro ir jāizmanto absolūti efektīvi. Un tas pats attiecas arī uz birokrātijas līmeni. Jebkāda veida jauna pieeja stratēģijai noteikti prasīs papildu uh, papildu birokrātiju un arī papildu izdevumus, bet ir skārts, ka jebkāds centiens, kas prasa papildu līdzekļus, protams, tam jābūt arī papildu labumam. Tas, ko teica Olin Orbaka, ir nepieciešama visa reģiona pārvalde un ir jābūt saiknē ar 2020. gada stratēģiju. Nu, un kā jau teicu, šeit ir daži trūkumi, kas savukārt prasa ļoti ātru rīcību. Varu atbalstīt Eiropas komisiju, reģionu komiteju, ekonomikas sociālo lietu komiteju, kas runāja par uh, Baltijas jūras stratēģiju un teica, ka ir nepieciešams uzlabot stratēģijas koordināciju. Un tam, protams, ir jāatspoguļojas jaunais projektos un jaunajā plānošana. Un šeit labs piemērs būtu iespējas sasaistīt stratēģiju ar balto grāmatu par transporta nākotni. Mēs varam to iekļaut Kornet Work tīklā un iekļaut šeit Baltijas jūras ostas. Viens no veidiem, kā mēs varam uzlabot šīs stratēģijas darbību, ir nodrošināt lielāku pieejamību ostām. Mēs varam savienot uh, Baltijas valstu uh, Baltijas valstīs un citās Baltijas jūras valstīs uh, transporta savietojamību un iekļaut to kā vienu no stratēģiskajiem mērķiem. Nobeigumā vēlos runāt par Eiropas komisijas priekšlikumu attiecībā par jauno vairāk gadu programmēšanas periodu un par to, ka jaunajam pārrobežu instrumentam ir jābūt iespējai izveidot koridoru starp Adriātisko jūru un Baltijas jūru un savienotu šīs divas jūras. Mums ir iespēja izmantot Eiropas Savienības līdzekļus un šādā veidā panākt stratēģijas mērķus. Merci, mon cher collègue. Anne Jensen. Jensens kundze, lūdzu. You, um... Paldies. Arī es vēlētos pateikties visiem paneļa dalībniekiem. Paldies par jūsu prezentācijām. Tās bija ļoti skaidrs, skaidrs tādā ziņā, ka jūs runājāt skaidri. Protams, ka jautājumu vēl ir daudz. Kā jau šeit izskanēja, reģioni netiek pienācīgi iesaistīti. Un eh, brīdī, kad varbūt parādās idejas par to, ko un kā darīt reģionu iesaistīšanā, tad eh, kā jums liekas, ko vajadzētu darīt? Radīt lielāku interesi reģionos vai arī izstrādāt varbūt kādas programmas, ko darīt? Runājot par ārējo dimensiju. Un par Krieviju. Es eh, ļoti labi atceros, kad es biju Gdaņskā konferencē, kuru organizēja Baltijas jūras ostu pilsētas. Un eh, tur piedalījās arī Melnās jūras ostas, un viņi runāja par Krieviju. Un eh, patiesībā ir zināmas uh, iezīmes, kas ir kopīgas Melnajai jūrai, sadarbībai ap Melno jūru un Baltijas jūru, runājot par ārējo robežu. Jo runājot par Sanktpēterburgas reģionu, tad Sanktpēterburgas reģions ir ārkārtīgi ieinteresēts šajā sadarbībā. Problēma ir tikai tā, ka visi lēmumi, kas tiek pieņemti, tiek pieņemti Maskavā. Uh, Un jautājums ir varbūt kādā veidā iesaistīt reģionus un pamudināt tos un e, kādā veidā ieinteresēt Krievijas varas iestādes Maskavā, ka šī stratēģija un sadarbība tās ietvaros nāks par labu visiem. Jo varētu, protams, iedomāties, ka Sanpēterburgā ir pietiekami spēcīga loma Krievijas politikā, un tomēr izskatās, ka netik spēcīga, kā viņi paši, un mēs to vēlētos redzēt. Un jautājums par vienu, kurš būtu atbildīgais. Patiesībā uz šo stratēģiju mums ir jāskatās kā uz pilotu projektu. Un arī citiem makro reģioniem tas varētu kalpot kā par piemēru. Šeit jau izskanēja, kad arī komisiju, komisijai ir jābūt pietiekamai veiktspējai, un varbūt komisija ir jārunā spēcīgāk šajā pilotu projektā. Iespējams, ka koordinatori, kuri ir strādājuši pie transeiropas tīkliem, varētu tikt iesaistīti šajā. Tātad tie ir cilvēki, kas jau zina, kā darbojās makroreģionālais līmenis, bet mans jautājums godājamajiem referentiem ir, Vai jūs gribētu redzēt vienu, kurš būtu atbildīgais par šo projektu vai kā? Tripfelas kundze. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties pie rekomendācijām. Šķiet, ka ļoti viegli izteikt šīs rekomendācijas. Es vairāk gribētu dzirdēt par šo rekomendāciju īstenošanu. Jūs teicāt, ka nav saskaņots rīcības. Jūs sakat, ka ir nepieciešams skaidri noteikti atbildības jomu. Kādā veidā to varētu panākt? Vai jūs varētu dot kaut kādu politiskāku atbalstu, kādā veidā panākt šo mērķi? Un tad jūs teicāt, ka ir nepieciešams, lai stratēģijai būtu viens tāds īpašnieks vai atbildīgais. Kas tad tas? Uh, varētu būt, vai arī tas būtu kaut kāds eh, saistību pienākumu kopums, varbūt jūs varētu uh, papildināt nedaudz. Un tagad vācu valodā. Šimika kungs, jūs pieminējat arī Baltkrieviju. Kas būtu daļa šajā stratēģijā? Nu, nezinu, šobrīd ar Lukašenko režīmu, manuprāt, tas, kas šobrīd tur notiek, ir vienkārši briesmīgi. Nu, tad jautājums ir, kā jūs iekļaujat šo traģisko represīvo situāciju šajā reģionā, stratēģijā. Paldies! Kas tad te ar trim vārdiem dažādiem viens prezentēja, rezultātā runā Tamanta kungs. Jā, pēdējais ir pareizais. Paldies priekšsādātāji un paldies e, pilnīgi visiem, kas piedalījās šajā sanāksmē. Man ir trīs komentāri, divi bez jautājumu zīmes un trešais ar jautājumu zīmu. Vispirms es gribēju paskaidrot vienu lietu šīm parlamentam. Parasti Aleksandrs Tūksek uzskatīts, par eh, stratēģijas izgudrotāju. Arī Ilves kungs eh, bijušais eh, Igaunijas ārlietu ministrs, bet tas tā nav. Man ir dokuments, kas datēts ar 91. gadu, un tur um, janvārī kādā dzīvoklī Helsinkos, un šis dzīvoklis Eh, Hautala kungam bijušam zaļās partijas pārstāvim no parlamenta piederēja, un tad eh, tajā dzīvoklī 91. gadā tika sarakstīts šis dokuments, ko tālāk izmantoja Stūba kungs, un pēc tam arī Ilvesa kungs. Es tiešām varētu pat citēt protokols, jāsaka, šīs zaļās idejas skrien laikam pa priekš, tad tas ir pirmais vēsturiskais komentārs. Un otrs apsvērums tad, kas tad būs šis stratēģijas viens vienīgais īpašnieks? Pagājušā rudenī man bija gods piedalīties uzklausīšanā arī šeit parlamentā arī par Baltijas jūras stratēģiju. Tur piedalījās komisijas 3DG, trīs dažādi atzari komisijā. Un um, sešu stundu ilgajā diskusijā, kad mēs runājām par naudu, neviens nepieminē šo jautājumu pilnībā, vai tad vajadzētu izmantot nordiskās dimensijas naudu, vai vajadzētu to, lai finansētu Eiropa, nevis dalībvalstis. Tad šāda bija diskusija, no kurienes ņemt finansēm. Un es joprojām atceros šo sārunu viens ģenerāldirektorāts teica, ka stratēģija ir līdzeklis, tā kā transporta līdzeklis, un otrais teica lietusargs, un trešais teica, ka platforma. Bet es gan domāju, ka platforma ir kaut kas tāds, kur mēs varam stāvēt un gaidīt transporta līdzekli, tas ir vilcienu, un varētu būt arī, zinām, līdzība lietusargu. sargu. Ja Eiropas Savienība tērē naudas līdzekļus par programmām ar dažādiem nosaukumiem, bet līdzīgas ir e, mērķi līdzīgi, tad varbūt vajadzētu e, sanākt kopā un apvienot šos resursus un nevis spriest par to, vai tas ir platforma vai tas ir lietu sargs. Un runājot par Baltijas jūras stratēģiju, to jau arī teica Ole Norbaks ir jāatzīst, ka ir ļoti labas Eiropas Savienības dalībvalstis. Un tad jūs teicāt, ka ir tāds valdības, kas nav devuši nevienu naudas viedību nevienam projektam. Visi gaida, kad Eiropa mums dos naudu, un tad mēs kaut ko darīsim. Bet es domāju, ka to mēs varētu mainīt kā Eiropas parlamenta deputāti. Es nezinu, vai tas ir viegli vai nav viegli, bet mums vajadzētu ķerties pie šī jautājuma. Jo rezultāts ir pēc diviem gadiem. Es runāšu tikai no Igaunijas puses, un es drīz arī beigšu savu runāšanu. Mums ir 40 pilsētas, un no 40 pilsētām tikai viena pilsēta ir uzrakstījusi kaut kādu substantīvu priekšlikumu ko viņi varētu dot Baltijas jūras stratēģijai. Pārējās 39 pilsētas gaida, kad Eiropas komisija iedos kaut kādu naudu, un es domāju, ka tā nav pareizā attieksme. Paldies! Paldies par šo stāstu! Gerant Ferms, lūdzu. Ēden, eh, tak, Herr. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu, es varētu runāt īsi un tomēr runāšu drusku kalā garāk. Es vēlētos, lai runātāji mazliet pieskartos e, tā saucamajam slīdošajam punktam, proti budžetam. Kad mēs Eiropas parlamentā sākām diskutēt par to, vai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu izveidot atsevišķu budžeta posteni Baltijas jūras stratēģijai, tad toreiz mēs nerunājām par tā saucamo ārējo diskusiju. Kad mēs sākām diskusēt par šo stratēģiju, tad runa gāja par to, ka ir nepieciešami citi līdzekļi, lai mēs varētu izveidot šo makro reģionālo stratēģiju. Tātad atgriezīsimies atpakaļ pagātnē. Mēs runājām par savu veidu administratīvo atbalstu izveidot politiskās prioritātes tādam projektam, kurš netiek palīdz apakšā zem struktūra fondiem. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu visu vēl vairāk sarežģīt jau tā sarežģītajā attēlā, jau tā sarežģītajās iespējās kaut ko finansēt Baltijas jūrā. Daudzi jau šeit pieminēja un ir teikuši to arī ārpus šīs telpas, ka ja mēs vēlamies izveidot tādu vispārēju stratēģiju, tad pārējās programmās tam konkrēti līdzekļi nav paredzēti. Un šī cita dimensija, ārējā dimensija. Šeit es domāju, ka vajadzētu izveidot konkrētu finansējumu posteni Eiropas Savienības budžetā, bet man, pie, pie manis, piemēram, ir griezušies cilvēki, kur nodarbojas ar zinātnu un pētniecību Baltijas jūrā, un viņi apgalvo, ka tieši šī te politikas izveida, koordinējošā funkcija uh, Viņi saka, ka tam nav nekāds finansējums paredzēts. Tātad viena lieta ir konkrēts projekts, tad ir pieejams finansējums. Bet, ja grib izveidot kādu jaunu politiku, kaut ko koordinēt un savietot, tad tam finansējums nav. Nils jau tam pieskārās eh, savu veidu tehniskais budžets vai tehnisks finansējums, un daudz citi arī par to ir runājuši, bet šeit, domāju, mums ir jārunā visiem vienotā balsī. Un jautājums ir sekojošs. Eiro, Eiropas Savienības budžetā ir jāatvēl nauda šīs Baltijas jūras stratēģijai, bet tad jau tas pat attieksies arī uz Donavu stratēģiju, uz Melnās jūras stratēģiju. Tātad komisijai Eiropas Savienībai ir jāpasaka pilnīgi skaidri, vai šis budžets būs tāds vai nē. Alors, euh, Paldies, šis Jautājums ļoti interesants, bet mums laika nav daudz. Mums ir otrais panelis, un arī otrā paneļa dalībniekiem ir jāapspēj uz lidmašīnām. Tāpēc mums vajadzētu akcelēt tempu. Un es došu vārdu pirmā paneļa dalībniekiem. Ļoti ceru, ka precīzi un ātri viņi varēs eh, atbildēt. Varbūt arī rakstiskā formā, bet es redzu, ka Lindholm kungs grib kaut ko teikt. Lūdzu. Jā, vēl enkla svara. Jā, eh, Atbildes jautājumi ir jā. Jā, mums ir nepieciešams atbalsts, lai izveidot tās struktūras, kuras ir nepieciešams izveidot, un patiesībā šobrīd tam finansējums paredzēts nav. Šogad ir atvēlēta 2,5 miljonu eiro, ko to ir atvēlējis Eiropas parlaments. Uh, un eh, tas ir paredzēts, lai stiprinātu koordinatoru funkciju, lai stiprinātu to koordinatoru vietas un finansējumu, bet patiesībā politikas izveida šobrīd finansējums, ka tāds paredzēts nav. Ja mēs vēlamies dziļākas diskusijas un arī varbūt uh, spērt pirmo soli šajā kompleksajā projektā, tad mums tam ir nepieciešams finansējums. Un, uh, Galvenokārt finansējums tiešām nāks no Eiropas Savienības budžeta. Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka mums ir nepieciešams šis koordinatoru vietas, lai politika turpinātu darboties. Un es domāju, ka nākamajā gadā tiem pašiem 2,5 miljoniem arī vajadzēs būt. Bez mikrofona notiek diskusija. Mikrofons. Once more. Jā, vēlreiz tā tad. Eh, <clears throat> kad es runāju par tā saucamo īpašnieku vai galveno atbildīgo, tad šim te galvenajam atbildīgajam ir nepieciešami instrumenti, lai kādi tie būtu, lai stratēģiju īstenotu. Un, eh, protams, ka nepieciešams finansējums, lai uzsāktu projektu, un es vēlētos pateikt, ka nevienmēr finansējumiem ir jābūt lielam. Un eh, vēsture ir mācījusi, ka vēsturnieki raksta vēsturi, bet politiķi veido vēsturi. Es nepiedalos politikas rakstīšanā, jo es esmu politiķis. Es saprotu, ka šad tad ir jauki rakstīt vēsturi, bet eh, politiskajās debatēs, kurās mēs runājam par nākotni, vēstures rakstīšana nedos neko. Patiesībā es savos ievadu vārdos neteicu, ka valdības nepiedalās šajā projektā. Tā tas nav. Tas, ko es šeit vēlētos vēlreiz uzsvērt, ir tas, ka eksistē būtiskas atšķirības starp dažādām dalību valstīm, proti atšķirības tādā ziņā, cik lielā mērā valsts vēlas iesaistīties projektā vai projektos. Un šīs te atšķirības starp dalību valstu interesi patiesībā ir zināmā mērā šķērslis šī projekta veiksmīgai īstenošanai. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienības stratēģijai vajadzētu tikt iestrādātai dalību valstu attiecīgi izveidotajās stratēģijās, un šeit arī parlamentam ir skaidrā balsē jāpasaka gan komisijai, gan dalību valstīm, ka tām ir jāizstrādā stratēģija, un jau tas dot ārkārtīgi daudz, un tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Izskatās, ka atbildēju uz visiem trim uzdotajiem jautājumiem. Paldies, Nilsson kungs! Tak. Paldies! Runājot par budžetu, es pilnībā piekrītu, ka komisijai ir jānāk lajā ar skaidrāku tehniski izstrādātu budžetu. Tikai tādā veidā komisija varēs veikt savu uzraudzošo funkciju. Tātad es uzskatu, ir nepieciešams stiprāks budžets. Bet runājot par atsevišķiem projektiem, tad dalību valsts vajadzētu iesaistīt vairāk, un dalību valstīm ir savukārt jāiesaista vairāk reģioni. Uh, Ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt reģionus, un lai to panāktu, mums ir jāizmanto jau kohēzijas politikas īstenošanā iegūtā pieredze. Šeit daudz tiek runāts par to, kā īstenot Eiropu 2020 stratēģiju, bet kāpēc šajās eh, sarunās netiek iesaistīti reģioni? Noteikti ir tādi instrumenti jau šobrīd Eiropas Savienībā pieejami, kas reģions varētu vairāk iesaistīt. Jepšu? Paldies, tikai viens vārds personiski tās komentārs un secinājums, ko es izdaru, bet šī ļoti interesantā paneļa diskusija. Šis jautājums par īpašnieku, par Euna, kas vadīs to visu. Mums ir jāņem vērā, ka tā ir jauna politiskā institīva, parlaments un komisija varētu iedegt šo liesmu. Un Mūsu kolēģis Taranta kungs jau mums eh, teica, pieminēja divas eh, personas, gan Somu, gan Igauni, kas ir nospēlējuši savu ļoti skaidro lomu pašā sākumā. Tālāk reģioni un arī municipalitātes varētu nest tālāk šo liesmu, eh, bet tas nav pietiekami tikai iedegt, vajag iedegt liesmu, un tad tālāk pārvērst par uguni, un tāpēc nepieciešams līderis. Varbūt eunē nebūtu īstais vārds, bet gan līda, līderis, kas būtu atbildīgais, nevis īpašnieks, un tas eh, vienmēr amerikāņi uzdod jautājumu, kas ir atbildīgs, kas šodien ir atbildīgs par Baltijas jūras stratēģiju. Neviens nav atbildīgs. Tātad ir vajadzīgs līderis, ir vajadzīgs izdarīt tā, lai kopienas līmeņa lēmumi tiktu atbalstīti, papildināti no dalībvalstu puses, to darītu valstis, gan reģioni un visi pārējie, kas arī šo liesmu ir iedeguši. Un bez tā ir grūti iedomāties eh, funkcionējam Eiropas fun politiku funkcionēšanu visās jomās. Un par Baltijas jūru. Šais stratēģijai ir tāda lieta, ka tie, kas dzīvo ap šo jūru, man gan nav personiskas pieredzes, bet tie, kas dzīvo tur, tie ir ļoti aizrāvušies un entuziasma pilni un ir gatavi strādāt pie visām šīm lietām par to. Jau stāstīja mūsu referenti, bet kas tagad ir jādara, ir jārunā par praktisko pielietojumu, jādomā par ārējo dimensiju, sadarbība ar kaimiņu valstīm ir ļoti svarīga, un tā ir jārealizē praksē. Tālāk mēs pārnāk, nonākam pie otrā paneļa. Vai jūs gribat kaut ko piebilst, kungs? Lūdzu. Ļoti īsts komentārs. Es nevaru pateikt, kā to visu varētu organizēt. Vai Euneris vai līderis, tas ir viens un tas pats. Es varu pieņemt pilnīgi visu labi, lai būtu līderis. Un kā to organizēt? Es domāju, ka tā ir savienība, kas būtu tā kā organizātori, jo nav neviens cits organizācijas visā šajā reģionā, kas varētu uzņemties šo funkciju. Paldies, un tagad eh, nonākam pie otrā paneļa. Šeit mēs runājam par specifisko nozaru ieguldījumu mūsu kopīgajā stratēģijā. Es gribu vārdu dot Monikai Stankevičai, kas runās par vides efektiem un par jūras vidas aizsardzību. Eh, thank you and thank you. Paldies un paldies arī par iespēju runāt šodien par šo jautājumu Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam 2021-2027 ja tīpaši runājot par vidas pīlāru, ir izveidota, lai risinātu vidas izaicinājumus, kas rodas Eiropas Savienības jūrē, Baltijas jūrē, un lai varētu ekosistēmas attiecīgi aizsargāt. Šobrīd mēs zinām, ka Baltijas jūras ekosistēmu uh, ilgspējība ir apdraudēta, mums ir ļoti nopietnas problēmas attiecībā uz slāpekļa, pārmērīgo piesārņojumu, mēs zinām, ka ir arī bīstamo vielu piesārņojums un arī uh, sugu dažādība ir apdraudēta. Tas pats attiecās arī uz. Šādā veidā. Okay. Magic touch. High tech. Yes, thank you. So I'm not sure where I should... O, es nezinu, kur man tagad ir jāatsāk, bet vienkārši teicu, ka es jau teicu, ka šobrīd Baltijas jūras ekosistēma ir ļoti nopietni apdraudēta, bīstama visvielas, sugu dažādības samazināšana, jūrniecības, kuģošanas ietekmes uh, palielināšanās un slāpekļu daudzuma palielināšanās. Uh, jūrā. Un šeit uh, varam atzīmēt, ka Baltijas jūrā ir kāda īpaša rakstura lielumi un ka ir nepieciešams jūru atjaunot. Tas arī notiek pateicoties uh, Baltijas jūras valstu kopīgajiem centieniem. Nu jau vairākas desmitgādas vides aizsardzības komiteja ir panākusi to, lai deviņas valsts, kas atrodas uh, pie Baltijas jūras, astoņas Eiropas Savienības dalība valsts un Krievijas, kā arī Eiropas Savienībai kopumā, izstrādāt konkrēts pasākumus, lai varētu uh, atjaunot Baltijas jūru. 2007. gadā tika akceptēta pēdējā programma, kas ir Baltijas jūras rīcības programma. Tā ir unikāla, jo tā ir um, pirmā programma reģiona, kas piedāvā integrētu pieju uh, Uh, jūras atjaunošanai, un pateicoties šādai programmai, mēs varam redzēt, ka jūru var uh, saimnieciski izmantot, nodrošinot arī um, mikro uh, vides saglabāšanu. Stratēģija, Baltijas jūras stratēģija, kā tā iekļaujas šajā darbībā. Mēs varam teikt, ka savā vides dimensijā uh, Tā ir piedāvājusi papildu politiskos stimulus tā, lai mūsu stratēģiju varētu ieviest. Stratēģija ir diezgan plašs aptvērums un tā palīdzējusi gan valstu, gan reģionāla organizācijas sadarbību pastiprināt. Tā bija arī iespēja integrēt vairākas politikas, kas e, saistās ar jūras vides saglabāšanu, un tā ir palīdzējusi izveidot ilgspējīgas programmas. Tāpēc varam teikt, ka Baltijas jūras stratēģija iedarās arī ļoti veiksmīgi Eiropas Savienības mērogā jūras vidas saglabāšanas stratēģija un arī attiecīgais direktīvā. Un savukārt direktīva veido vidas pīlāru, zvejniecības un jūras resursu izmantošanas stratēģiju. Direktīva ir kļuvusi par politisko instrumenti, kas ļauj resursus izmantot efektīvāk un panākt to, ka vides prioritātes, kas ir izvirzītas, tiek arī īstenotas. Tāpēc arī Baltijas jūras rīcības plāns, kas ir stratēģijas vides pīlārs, veicina nacionālo programmu īstenošanu un izveidi. Visas Baltijas jūras valsts ir īstenojušas un izveidojušas šādas programmas. Varbūt Pagaidām ir pārāk āgri izvērtēt stratēģiju un rīcības plānu, bet es varu teikt, ka ir vairākas aktivitātes, kas iedarās rīcības plānā un tā finansiālajā stratēģijā. Vispārējais mērķis ir panākt to, lai aizsargātu Baltijas jūru no no bīstamajiem atkritumiem. Tas ir īpaši skar uh, Sanktpēterburgu un Leņingradas apgabalu. Šobrīd ir uh, vairāk pilotu projekti ar 3,8 miljoniem eiro finansējumu no 2009. gada līdz 2012. gadam. Un mēs kopā ar Eiropas komisijas delegāciju Krievijā sadarbojamies, lai šos projektus īstenošanu. Helkom Baltijas jūras rīcības programma darbojas kā pastāvīga programma, bet, protams, arī iedarās vispārējā Eiropas Savienības stratēģijā. Mēs šobrīd sadarbojamies ar Krievijas ministrijām, kā arī ar reģionālām iestādēm, kas ir atbildīgas par vīdi un lauksaimniecību projektiem, ir ļoti konkrēti rezultāti. Mēs sadarbojamies arī ar Ziemeļu dimensijas vides programmam un ar Baltijas jūras rīcības programmu. Sadarbības projekti šo, projektiem šobrīd ir atvēlēta 2,5 miljoni, un mēs šobrīd varam paplašināt projektu apvērumus, iekļaut arī sugu dažādību un vidas monitoringu. Un Eiropas Savienība šobrīd strādā arī pie Helkom projektu īstenošanas, arī Krievijas federācija piedalās kopā ar mums. Eh, Eiropas Savienības stratēģijas un eh, Baltijas jūras rīcības plāna miedarbība ir veiksmīgs veids, kā var uh, izmantot efektīvu finansējumu un panākt stratēģiju īstenošanu. Mērķis ir nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecību un uh, pienācīgi attīrītu, uh, attīrītu ūdeņus, Un nobeigumā runāšu par likumdošanas priekšlikumu, kas ir nesenais priekšlikums, kas nāca no mūsu, no mūsu organizācijas. E, Startautiskajā jūras organizācija attiecību uz pasažieru kuģu satiksmi. Mēs varam tagad izmantot dažādas resursus. Šie resursi šobrīd atrodas gan Eiropas Savienības līmenī, uh, gan arī uh, dalību valstu līmenī, un tā mums ir iespēja uzlabot situāciju. Baltijas jūras valstis un Helkom turpina savus centienus, lai uh, sadarbotos uh, starp sektoriem un sektoru, ar sektoru ministrijām, tā lai rīcības plāns tiktu pilnībā īstenots. Un varu pieminēt arī lauksaimniecības vidas fórumu, kas tika izveidots pagājušajā gadā, un ir arī Baltijas jūru ministru iniciatīva, kas ir atbildīga par telpas plānošanu un Eiropas Savienības stratēģijas horizontālajā e, dimensijā visi šie aspekti iedarās. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienības rīcības plānu regulāri izvērtētu e, Baltijas jūras reģiona valstis augstā līmeņa segmentā varējām pamanīt, ka, lai gan ir panākts diezgan labs progress, bet vairākas iniciatīvās progress šobrīd nav panākts tādēļ, ka piesārņojumā avoti vēl joprojām nav apkaroti, un ir svarīgi runāt arī par piesārņojumu, kas nāk no zvejošanas Tas nozīmē, ka ir nepieciešams gan darbs, gan arī politisks atbalsts. Priekšā vēl ir milzīgs darbs tā, lai varētu Baltijas jūru, jūras vides statusu saglabāt un uzlabot, ņemot vērā tos aspektus, par kuriem jau esam vienojušies, un mērķis, protams, ir uh, neatkāpties no vispārīgās stratēģijas ievirzes. Paldies! Bergman. Un tagad dod vārdu Matiesam Bergmanam, kurš runās par zivsainiecības politiku. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs! Un paldies, ka esat uh, uzaicinājuši mani uz šo uzklausīšanu. Mani sauc Matijas Bergmans, es nāku no Somijas, un es esmu privāta, privāta fonda, kuru sauc Baltijas jūras uh, rīcības grupa, privāta fonda valdes loceklis. Tātad eh, mēs varbūt reālajā dzīvē īstenojam to, par ko daudz šeit runā, un mūsu galvenais uzdevums ir iesaistīt it visus, sākot no karaļiem līdz pat atsevišķiem iedzīvotājiem, vienkāršiem pilsoņiem. Un runāt par to, ko ik viens no šī sociālā spektra var darīt Baltijas jūras labā. Tikai tā mums izdosies glābt Baltijas jūru. Un strādājot ar šādu mērķi, mēs nonācām pie secinājuma, ka finansējot konkrētus projektus, tas nav mūsu mērķis. Mēs prezentējam labi sagatavotus projektus tiem, kuriem ir nepieciešamie resursi projekta īstenošanā - gan finansējums, gan cilvēku resursi. Un visas iesaistītās puses ar kurām mēs sadarbojamies, ir viss sākot no valsts iestādēm un valstīm līdz pat privātām iestādēm. Mēs sadarbojamies ar vairākām privātām kompānijām, tātad patiesībā mēs mēģinām savērpt kopā valsts iniciatīvas ar privātām interesēm. Un brīdī, ja valstī ir labs projekts un privātais eh, uzņēmējs uzskata, ka viņš ar šo projektu varēs nopelnīt, tātad mēs esam starp posmiņš kas savieno kopā šos abus posmus. Heiglunda kungs jau ir ārkārtīgi aktīvi iesaistījies šajā darbā, un viņam vēlētos par to pateikties. Hēglund kungs patiesībā šobrīd grā, glābi pa Baltijas jūru. Runājot par Baltijas jūras stratēģiju, tad eh, tā ietver pilnīgi visas cilvēku darbības sfēras, un tas ir ārkārtīgi labi. Es varbūt nedaudz pieskaršos eh, pie Baltijas jūras bioloģiski biosfēras aspekta. Baltijas jūrā ir lielākā mirusī gultnes daļa Eiropā. Baltijas jūra vairāk vai mazāk jau ir mirusi. Varbūt tas izskatās pārāk, izklausās pārāk dramatiski, bet tā ir taisnība. Runājot par zivīm, tad ir tādas zivju sugas, kuras dzīvo šajos tuksnesīgajos apgabalos. Runājot par Baltijas jūras stratēģiju, tad tas ir ārkārtīgi spēcīgs instruments, spēcīgs ietvars, lai mēs varētu īstenot pilnīgi visus aspektus Baltijas jūra reģiona atdzīvināšanā, pie tam ne tikai atdzīvināšanā, attīrīšanā un ekonomiskā izaugsmē. Vēsturiski atcerēsimies, ka e, Baltijas reģions ilgstoši ir bijis viss bagātākais visā pasaulē, bet šobrīd šis reģions piedzīvo zināmu saslimstību. Runājot par zivsaimniecības politiku, tad jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un samezglots jo stratēģijā jau ir ierakstīts otrajā prioritāšu jomā zivsaimniecības jūra un zivsaimniecības joma, un arī devītajā prioritāšu kopumā runa iet par zivsaimniecību. Kāpēc? Tāpēc, ka lielai daļai tūkstošiem Baltijas jūras krasta iedzīvotāju zivsaimniecība ir ienākuma avots, Un e, Somijā šādu cilvēku nav daudz, es varētu pieminēt pāris desmitus, kuri tiešām dzīvo tikai un vienīgi no zivsēmniecības. Tas nozīmē, ka šī joma Baltijas valstī zūd. Bet e, tas, ka cilvēki vēl joprojām dzīvo un izdzīvo no zivsēmniecības, un lai mēs šādu cilvēku skaitu palielinātu, tad mums ir jārīkojās. Viens, ko mēs varētu darīt, ir izveidot tā saucamās aizsardzības aizsargājumās teritorijas uz jūras, pēc tam tas attiecās gan ūdens virspusē, gan arī līdz pat jūras dibenam. Baltijas jūrā jau iz, ir izveidots vairākas aizsargājumās dabas teritorijas, bet to skaits ir nepietiekams. Vēl joprojām ir nepietiekami daudz teritoriju, kur zivis var izmest ikrus. Tātad Baltijas jūrā patiesībā zivju resursu atjaunošanās nenotiek. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un eh, ir nepieciešams iesaistīt augstvērtīgus un augsta līmeņa zinātniskos pētījumus un modeļus, kuras būtu visaizsargājamākās teritorijas Baltijas jūrā. Un es uzskatu, ka tas varētu būt vēl viens jauns projektu kopums, kur izveidot aizsargājumās teritorijas, un arī tam būtu jāpiešķir Eiropas Savienības finansējums. Uh, Kā jau Stankievičs kundze pieminēja, Baltijas jūras rīcības plāns, kas ir Helkom dokuments, ļoti labi iekļaujās stratēģijā un otrādi, lai arī no kura skatu punkta jūs izvēlētos to skatīt. Tātad šis stratēģijas rīcības plāns stratēģijai piedod karkasu. Un es vēlētos pateikt, ka stratēģijas izmantošanu varētu īstenot eh, iedzīvotāju labāku piesaisti rīcības plānam. Ir arī vairāk citi konkrēti pasākumi, kurus varētu īstenot, lai mēs glābtu zivju resursus Baltijā. Tātad mēs runājam par zivju bariem, mēs runājam par zivju populāciju un arī par to glābšanu, kura dzīvo no zivsaimniecības. Pāris piemēru stratēģijā maksimālais pieļaujamais piezvejas apjoms un skaitļi. Šobrīd nav skaidrs, kur tas nozīmē. Nākamais eh, - nevajadzīgo zivju izmešana aiz borta, arī tā ir milzīga problēma Baltijas jūrā un šo te uh, nevajadzīgo zivju su, sugu izmešanai uz borta, to vajadzētu vispār aizliegt Baltijas jūrā. Tātad, neatkarīgi no tā, kas tiek noķerts un saķerts, tam ir jānonāk krastā, pie tam to vajadzētu kontrolēt. Tā saucamie jūras dibena traļi, arī tos vajadzētu aizliegt, jo šobrīd jau ir pierādīts, ka viens no iemesliem, kāpēc Baltijas jūras kāpēc Baltijas jūras e, dibens ir miris, ir tas, ka notika šī te dibena tralošana. Mums taču nav jānocērt viss mešs, lai mēs noķertu vienu vāveri. Ir vesela virkne pasākumu, ko mēs varētu izdarīt. Nākamais - aizliegt zvejošanu konkrētās jomās. Tas e, ir izrādījies ārkārtīgi efektīvs instruments arī citās pasaules daļās. Un visbeidzot, un šeit jau es pieskaršos Eiropas stratēģijai un arī citām stratēģijām, kas ir iekļautas kopīgajā zivsaimniecības politikā. Un arī Eiropas zivsaimniecības politikā tiek runāts par to, kādā veidā kontrolēt zvejnieku rīcību un darbību. Ir ārkārtīgi daudz baumu un ārkārtīgi daudz negatīvu stāstu, un man diemžēl ir aizdoms, ka liela daļa no tiem ir patiesi. Uh, Tātad es domāju, ka zvejniecība Baltijas jūrā būtu daudz ciešāk jāuzrauga, un es uzskatu, ka varbūt Eiropas Savienības jaunas institūcijas iesaiste, un tā ir tā saucamā Eiropas Savienības eh, kosmosa aģentūra, ir ārkārtīgi viegli šobrīd piemērot uzraudzību no visuma. Bet tas šobrīd netiek piemērots Baltijas jūrā, un manuprāt, to vajadzētu īstenot. Patiesībā ir ļoti daudz ieinteresēto, kur vēlētos piedalīties šajā darbā, bet kā jau šeit izskanēja, ikvienam ir nepieciešams vadlīnijas, kopīgs mērķis un uzraudzība. Tas ir daudz vairāk psiholoģijas nekā finansiāls jautājums, taču garīgais ar finansiālo bieži vien iet roku rokā un to vajadzētu atcerēties. Un tagad no zivsaimniecības pārcelsimies uz ilgtspējību. Kādam ir jādzīvo pie jūrām, un es vēlētos redzēt to, lai tie, kuri dzīvo no jūras resursiem, paši aktīvi tiktu iesaistīti šo resursu saglabāšanā un stiprināšanā. Jo ekoloģiskās ķēdes, kurās tiek iesaistīti Eh, kurā tiek iesaistīti gaļēdāji un plēsēji, ja šīs ekoloģiskās ķēdes ir līdzsvarā, tad tās pašas sevi atlīdzsvaro. Un noslēgumā varētu pieminēt to, ka 2008, 2010. gadā Helsinkos tika organizēts eh, milzīga konference, ko sauc Baltijas jūras rīcības galotņu tikšanās. Un eh, šajā galotņu tikšanās reizē Bija katram konkrēti jāpasaka, un šajā konferencē piedalījās um, visu Baltijas jūras valstu valdību vadītāji, un uh, nākamā gadā Šā, šā gada februārī mēs pārbaudījām, kāda ir bijusi šo Baltijas jūras valstu apņemšanās rezultāti. Un uh, Putins pateica, ka nākamais Baltijas jūras galotņu tikšanās konference būs Maskavā 2012. gadā. Protams, ka tas ir tāds populistisks solis, un tomēr neaizmirsīsim, ka runājot arī par to, ko tad nozīmē vadība. Tas nenozīmē, ka kāds jums pasaka, kurā virzienā doties, un kas jums kaut ko piespiež. Pareiza vadība ir radīt vīziju, radīt mērķi un visus novirzīt šajā virzienā. Tāpēc ar šo es vēlētos pamudināt Eiropas Savienību piedalīties šajā galotņu tikšanās reizē, kas ir paredzēta Maskavā nākamgad. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Votre témoignage. Euh, Paldies par šo stāstu. Tas bija ļoti interesants stāsts un ļoti nozīmīgs arī. Un tagad Un došu vārdu Rādamieram Mačakam, kas runās par transportu un kohēzijas politikas e, ieguldījumu. Well, thank you, Mr. Ch Paldies, priekšsēdētāji. Savā prezentācijā es runāšu par miedarbības starp šo stratēģiju un divām svarīgām Eiropas Savienības politikām, tas ir transporta un kohēzijas politiku. Īsumā gribu teikt, ka man būs arī prezentācija ar attēliem. Un es izmantošu arī trīs izteikums, ko teikuši amerikāņu prezidenti, un es ļoti ceru, ka e, tas viss nostrādās. Vispirms e, mums vajadzētu sākt e, no Baltijas jūras reģiona kā tāda. Tā ir ļoti specifiska sastāvdaļa šis rajons ir globālais līderis inovāciju konkurētspējas ziņā. Tajā pat laikā tas ir viens no galvenajiem studentiem, runājot par Eiropas Savienības stratēģijas 20. gadam īstenošanu. No otras puses, Baltijas jūras eh, reģions ir ļoti dažāds gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā tiešām šeit satiekas gan bagātākie, gan nabadzīgākie Eiropas savion, Savienības um, reģioni un valstis. Un vēl tas ir reģions, kur ir ļoti problemātiska ārējā robeža. Tālāk nākamajā slaidā jūs redzēsiet visu šīs atšķirības dažādā ziņā. Vispirms eh, šeit ir atšķirības IKP uz vienu iedzīvotāju ziņā. 125% un zem 50% no IKP vidējā rādītāja. Tādi ir koprodukti. Tas pats par nodarbinātības līmeņiem. Tālāk izdevumi zinātnē iekšējās atšķirības Baltijas valstīs ir vēl lielāks nekā IKP un nodarbinātības atšķirības. To visu var arī skatīt, kā dažādus attīstības līmeņus reģionālā inovācijas potenciāla ziņā. Arī tas ir attēlā attēlots. Vēl papildus faktors ir transporta situācija, jo konkurētspējīgā pozīcija šim reģionam ir tieši atkarīga no piekļuvas transporta tīkliem. Baltijas reģions atrodas tālu no Eiropas ekonomiskiem centriem, un mē, tas ir atkarīgs no ār, ārvalstu tirzniecības, tāpēc ir nepieciešama arī labi funkcionēša transporta sistēma. Visos iepriekšējos attēlos ir parādīts atšķirības starp Baltijas valstīm, uzskatot, ka tas varētu būt attīstības čērslis Un tāpēc arī kohēzijas eh, politikas un arī transporta politikas uzdevums, eh, uzdevumi ir ļoti svarīgi. Un tagad par Baltijas jūras stratēģiju kā tādu. Vispirms šī stratēģija ir, tā kā teicis, ir Eizenhauers, orientēta uz procesu, koordinācijas dominēta un arī atkarīga no līdervadības. Otrkārt, Šī stratēģija ir cieši saistīta ar Lisabonas līgumu. Te ir virzīta uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī ir jāatzīmē solidaritāte starp dalībvalstīm. Tad vēl stratēģija ir lietu sarga funkcija, tas ir tā kā līdzeklis, kas ir uz ceļa, kas ved uz Eiropas Savienības mērķiem, un mērķis ir vienotā tirgus pilnīgi īstenošana. Tālāk, kas kalpo kam? Eh, Tas ir Kenedija izteikums. Mans prezentācijas nosaukums norāda uz to, ka gan kohēzijas, gan transporta politika ietekmē attīstību Baltijas stratēģijas ziņā, bet vajadzētu būt otrādi. Baltijas stratēģijai vajadzētu ietekmēt transporta un kohēzijas politiku, lai šīs politikas pielāgotos Baltijas valstu specifikai, lai arī parādītu, cik efektīvi var izmantot šo politiku instrumentus teikšu, ka stratēģija ir jāietekmē gan kohēzijas, gan transporta politikas, bet eh, te šis risinājums ir jāpielāgo katrai makro reģionālajai stratēģijai. Baltijas reģionā tā vēl nav un ļoti ceru, ka nākotnē tuvākajā tas tā notiks. Šeit mēs varam redzēt arī pozitīvu ietekmi, kas nāk no pretējā virziena. Šeit ir kopsavilkums no pozitīviem ietekmes veidiem, tātad kā pozitīvi ietekmē transporta un kohēzijas politika Baltijas jūras eh, stratēģija. Šeit es gribētu izcelt tīpaši trīs priekšrocības, kas izriet no kohēzijas politikas, kas varētu atbalstīt stratēģiju. Vispirms kohēzijas politika stimulē stratēģisku pieju, uh, Um, publiskai darbībai, intervencē. Tātad te ir uz faktiem bāzēti lēmumi, koncentrētas politikas, arī kon, uh, konsekventa atgriezniskā saite. Otrkārt, šeit ir arī kritiskā masa, kas ļauj koordinēti īstenot dažādas, uh, dažādas pasākums, kas ir pielāgoti teritorijas interese. Treškārt, šeit kohēzijas politika ņem vērā arī šī reģiona salīdzinošās priekšrocības. Šīs trīs iezīmes, kas izriet no kohēzijas politikas, tas nav vai daļēji nav Baltijas stratēģijā. Vēl gribu pieminēt četras lietas. Vispirms kohēzijas politika un transporta politika, tās ir galvenās politikas, un tāpēc tās ir ļoti svarīgs arī saistībā ar Baltijas jūras stratēģijas eh, īstenošanu. Otkārt, eh, Baltijas stratēģijas veiksmes recepte ir saistīta ar dažādo Eiropas Savienības politiku efektīvu koordināciju, it tīpaši arī inovāciju un zinātnes jomā konkurētspējas, lauksaimniecība, transports un citas politikas. Treškārt, Stratēģijas vēl viens mērķis ir saistīts ar vienotā tirgus pilnīgu īstenošanu, un to varētu panākt intensīvāk izmantojot eh, normatīvos instrumentus. Un ceturkārt, vēl joprojām daudz, kas ir darāms, lai efektīvi adaptētu dažādas ES politikas teritoriālām mm, specifiskām iezīmēm. Un visbeidzot, ja mēs uzskatām, ka Baltijas jūras stratēģija, ka tas ir tāds mētiecīgs un nevis nejaušs pasākums, tad mums ir jāspēj nodrošināt sociālo un ekonomisko uh, teritoriālo kohēziju šai reģionā un transporta un kohēzijas politikas varētu būt ļoti lietrīgi instrumenti, lai panāktu minēto mērķi. Paldies par jūsu prezentāciju, saka priekšsādātājs. Un tagad došu vārdu Mandijai Kropelīnei, lūdzu. Jā, Mani Kropelīna, man nāma. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlētos pateikties par šo uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē. Man ir tā priekšrocība, ka visi iepriekš runājoši, ka es esmu pēdējā runātāja un patiesībā daudz kas no tā, ko vēlējos bilst savā, savos vārdos, jau ir pateikts. Tā tad vēlējos pateikt, ka es praktiski strādāju ar šiem jautājumiem, un man ir praktiska pieeja uz dzīves jautājumiem. Tātad, ja ir kāds, kāda problēma, kāds jautājums, tad es mēģinu rast praktisku atbildi, praktiski, risi, praktisku risinājumu. Un eh, runājot par tādām lietām kā Eiropas Savienības nodoklis, tad eh, man ir jāpaskaidro maniem kaimiņiem, ka tā nav kā raksta plašsaziņas līdzekli. Uh, bet eh, ar Baltijas jūras stratēģiju ir gandrīz nedaudz tāpatās. Vispārīgos terminos runājot, Baltijas jūras stratēģija ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Un eh, es uzskatu, ka Baltijas jūras stratēģija nākotnē tikai pieaugs, jo patiesībā šo stratēģiju šobrīd jau min kā piemēru citu stratēģiju izstrādē, piemēram, Donavas reģionā un Melnās jūras reģionam. Tā pieredze, kas šobrīd ir iegūta šajā Baltijas pilotu projektā, to pavisam vienkārši, protams, ar zināmām modifikācijām varētu piemērot arī citur. Baltijas jūra ir ne tikai liels reģions, kas veiksmīgi sadarbojoties ir radījis piemēru citiem. Mēs runājam arī par citiem aspektiem. Kā jau teicu, es pievienojos šeit iepriekš jau izskanējušajam, un manuprāt ir ārkārtīgi svarīgi, lai iedzīvotāji, tie, kas dzīvo Baltijas jūras krastos, aktīvi tiktu iesaistīti šīs stratēģijas īstenošanā, un šobrīd vēl tā nenotiek. Bija runātāji, kas to jau uzsvēra, mums ir jāiesaista viedzīvi, vietēji iedzīvotāji. Iespējams, ka stratēģijas agrīnas izpildes etapos mums vēl nav pieredzes, kā to darīt. Varbūt, ka vajadzētu vairāk iekļaut eh, citus iekšējā tirgus un kopīgās, kopīgā tirgus jomas, piemēram, ekoloģiju, vidas aizsardzību, zilsaimniecību, bet eh, brīdī, kad tiek sagatavota Donava stratēģija, Es uzskatu, ka vissvarīgākais ir, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu tāda kā īpašnieka sajūta stratēģijas īstenošanas mērķiem. Un, eh, protams, ir jārunā arī par to, kāda ir Baltijas stratēģijas būtība. Un šajā darbā noteikti mums vajadzēs iestrādāt domu par to, ko tad šī stratēģija vietējiem iedzīvotājiem dos un patreizējā situācija ir ārkārtīgi svarīgi to nodrošināt, jo tikai tad cilvēki sapratīs, kāda tad ir šīs stratēģijas jēga. Es e, tiešām ticu, ka sociālie jautājumi, kultūras joma, izglītība, citas tādas netveramas lietas, tātad šīs varētu būt trīs jomas, kurās stratēģijai varētu būt zināmas grūtības tās īstenošanā jo ir ļoti atšķirīgas politikas dažādās dalību valstīs, dažādās dalību valstīs ir viņu atšķirīgas prioritātes, un nevienmēr ir viegli piemērot horizontālu pieeju pat sadarbojoties nevalstisko organizāciju starpā. Tā tad ir svarīgi sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, nevalstiskajām organizācijām, un Daudzos gadījumos tieši nevalstiskās organizācijas un pilsoniskā sabiedrība kultūras, sociālo un izglītības jomā veic nenovērtējam labu darbu. Tātad eh, ļausim pilsoniskajai sabiedrībai izprast Baltijas jūras stratēģiju, ļausim viņiem rast savu vietu, savu nišu tās īstenošanā un pamudināsim viņus piedalīties šajā darbā. Protams, ar šo stratēģiju ir saistīta vesela virkni citu projektu, un tas ir apsveicami un tomēr vajadzētu pieminēt, ka daudzi no šajā reģionā īstenotajiem projektiem vispār nenojauš, ka tāda Baltijas jūras stratēģija pastāv. Un, protams, mums vajadzētu dažādos līmeņos rast kontaktpersonas, tas ir svarīgi, Ja man, piemēram, ir nepieciešams gūt informāciju par pilsoniskās sabiedrības veiksmīgi īstenotiem projektiem, tad man ir jāzina, ar ko runāt. Man ir jābūt pārliecinātai, ka informā informācija, ko es saņemšu, ir saprotama, skaidri izkrāstīta. Un, eh, manuprāt, ir eh, svarīgi, lai informācija būtu pieejama arī kaimiņu valsts valodā, un lai citas valsts arī parauga praksi iztulkot savā valodā. Tātad, eh, ja šis projekts labi aizies, tad um, vēl joprojām daudz darāmā ir sociālās jomas ziņā. Kam šo projektu vajadzētu tālāk bīdīt? Tam ir jānotiek ne tikai no politiskā līmeņa. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs iesaistītu arī pilsonisko sabiedrību un arī pilsoniskajai sabiedrībai aktīvāk vajadzētu pašai veicināt izpratni par Baltijas jūras stratēģiju. Kā mēs jau dzirdējām, ir izvirzītas prioritātes, un tomēr, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie projekti tiku īstenoti, lai notiktu apmaiņa ar paraugu praksi un lai šis vienojošais moments būtu pilsoniskā sabiedrība. Paldies! Paldies, kundze! Un tā mūsu paneļa oratorija izteikušies. Raimers Boge grib uzdot jautājumu. Paldies! Es izteikšos ļoti īsi. Kropelina kundze teica kaut ko tādu, kas sasaucās ar misteru Šimik, te, ar Šimikungu teikto. Šim kungs teica, ka privātā biznesa operatori nav pietiekami aktīvi politikā. Arī Kā tas ir? Vai pilsoniskā sabiedrība, nevalstiskās organizācijas vai jauniešu organizācijas var aktīvi iesaistīties pārobežu sadarbībā? Ja tas ir tikai vienīgais veids, kā mēs varam ilgtermiņā nonākt pie panākumiem. Pāris īsu komentāru. Vēlos vispirms pieminēt to, ko teica Bermeņa kungs attiecībā uz uh, zinisamniecības politiku, es atceros uh, par mūsu, di, uh, atceros mūsu diskusijas ar Dānijas kādreizēju zivsaimniecības ministru. Jā, manuprāt, tas ļoti liela saikne ar Baltijas jūras reģiona zivsaimniecības politiku, bet arī par citām politikām. Viņš saka, ka ir labi priekšlikumi, bet dalībvalstis negrib pasākums īstenot konsekventā veidā. Nu, es pajautāja padomē, padoma savukārt teica, ka tieši padomē ir eh, kompetence attiecības uz esamniecības politikas īstenošanu. Nu, tad varbūt vislabāk būtu konsekventi risināt jautājumus, nevis ik pēc sešiem mēnešiem runāt par kaut ko pavisam citu. Ir ļoti svarīgi, lai iesaistītās personas būtu iekļautas diskusijā arī starp pētniekiem un politiķiem. Ne, nebūtu pareizi visu laiku runāt par kaut kādiem tehniskiem pasākumiem, kas pat netiek kontrolēti pie tām. Un, manuprāt, tā ir vislielākā kļūda Eiropas politikā, jo ir ļoti svarīgi, lai visi pasākumi tiktu īstenot un kontrolēt, un tieši tas arī trūkst. Vēl viena lieta, par ko es labprāt runāšu, tas ir uh, zināms konflikts, par ko bieži vien tika runāts arī no manu vēlētāju puses. Stankievičs kundze runāja par to, ka situācija Baltijas jūrā ir dramatiska, tieši ekoloģiskā situācija. Mums ir vienošanās Baltijas jūras līmenī eh, un Eiropas Savienības līmenī, bet runāsim par HIMO vienošanos. Un uh, Baltijas jūra tiek pasludināta par īpaši smagi skarto reģionu, un tiek runāts par to, ka būtu nepieciešams situācija ar dioksīnu risināt, risināt savādāk, vienkārši tādēļ, ka nav pienācīgu mērinstrumentu, taču, ja mēs ļoti ātri pazemināsim un precizēsim, precizēsim uh, robežu lielumus, tad, manuprāt, vienkārši tiks mainīts uh, pārvietošanās modelis, bet uh, pēc būtības mēs jau neko nepanāksim. Jā, bet manuprāt jautājums vienmēr ir par to, kā var vienoties par kopīgo stratēģiju, tā lai pilnīgi visas personas, kas ir iesaistītas, gribētu un darītu arī to, kas ir jādara lietas labā. Mēs tagad dzirdam, ka Somijā un Zviedrijā ir diezgan daudz diskusiju par to, vai tas viss tiek risināts ar pietiekamu enerģiju un, protams, ar pietiekamu apdomību. Tas pats attiecas arī uz diskusijām, kas man ir īpaši svarīgas attiecības konkrētajiem projektiem. Tiek runāts par e, ekonomikas e, tirgus dalībniekiem un citiem aspektiem, kaut vai jautājums par darba tirgu, par valodu zināšanām. Un tas, manuprāt, ir daudz svarīgāk jāprecizē un jādiskutē par to, nekā tas šobrīd tiek darīts Baltijas jūras reģionā. Un to varētu gan, gan komerc dalībnieki, gan arī citas organizācijas īstenot daudz veiksmīgāk. Tas man pietrūk šobrīd. Paldies, Raimer Adlunda kungs. Thank you, Alan. Um... Paldies. Paldies. Mans jautājums ir adresēts Bergmaņa kungam. Viņš teica, ka viens no galvenajiem uzdevumiem savest kopā projekts tādā veidā tiek veicināta pozitīva rīcība. Kāda ir jūsu pieredze ar šiem projektiem? Uh, Cik liela ir ES finansējuma daļa šajos projektos? Tas ir saistīts arī ar Nilsona kunga teikto. Īsnībā es piekrītu Nilsona kungam, bet eh, jautājums ir par to, vai finansējums tiešām nonāk līdz eh, galam. Es esmu bijis priekšsēdētāja vietnieks Baltijas intergrupā šajā parlamentā. Uh, Un mums šajā grupā bija vairāku politisko grupu pārstāvji un daudzi teikuši, ka Eiropas Savienības finansējums nav pieejams labu projektu realizācijai. Tāpēc būtu ļoti interesanti dzirdēt jūsu pieredzi, kā ir ar vidas projektu īstenošanu, tīpaši Baltijas reģionā. Paldies, vairs neviens neko negrib teikt, tāpēc došu vārdu Bergmaņa kungam. Paldies, tas ir ļoti labs jautājums. Es teikšu, ka mums tagad ir apmēram 176 šādi projekti, un lielākā daļa no tā visa ir tādi projekti dažādos līmeņos, kas neizmanto ēs naudu. Baltijas jūras rīcības grupa ir iesaistīta Eiropas finansējuma piesaistīšana Baltazāra projektam. Tas ir saistīts ar bīstamo vielu noplūšanu no Krievijas, tad vēl ir Baltic Compass lauksaimniecības projekts, tas ir pilnībā Eiropas Savienības projekts, un tad ir vairāki projekti, kas eh, ir tādi, kur tiek izmantots Eiropas Savienības finansējums. Bet eh, stratēģijā kā tāda vai mūsu organizācijām mēs neesam izmantojuši Eiropas Savienības finansējumu. Mēs parasti veicinām to, lai citi cilvēki iegūst finansējumu no Eiropas Savienības. Vai es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu? Ir. Dažiem projektiem ir Eiropas Savienības finansējums. Es vēl varētu teikt tā, ka tās organizācijas, kas tiešām grib kaut ko izdarīt, tās parasti negriežas pie es pēc finansējuma, jo tad ļoti sarežģīti, ļoti grūti, ļoti daudz papīri un vienkārši nav vērts. Kaut gan nauda ir ļoti laba, bet eh, ļoti grūti to visu sakārtot, nokārtot. Priekšsēdētāji. Tiešām tā nav pirmā reize, kad mēs dzirdam kaut ko tādu kad eh, mēs dzirdam tādu komentāru par mūsu procedūrām. Paldies! Tagad došu vārdu eh, Annai Jensenai varbūt secinājuma izteikšanai. Jensens kundze, man bija jautājums. Šis jautājums ir adresēts Bergmanu kungam, kurš teica, ka ir nepieciešams veikt pētījums par jūras teritorijām, kur ir nepieciešams aizsargāt jūras ekosistēmas. Es domāju, ka te mums vajadzētu atbalstīt šo iniciatīvu. Protams, budžetā uh, likt šo pētījumu, tā ir viena lieta, bet ja ir vajadzīgs kaut kas vairāk, tad ir nepieciešama vesela tāda struktūra, kas nodrošina šo pētījumu veikšanu, vai to mēs varētu inicijēt. Otkārt, zvejas kontrole. Vai zivsaimniecības aģentūrai varētu dot šeit kādu uzdevumu vai uh, kādu programmu. Varbūt tad mēs varētu kaut ko šai ziņā izdarīt. Un visbeidzot, man ir jautājums Kropelina kundzei par pilsoniskās sabiedrības iesaisti. Pie manis griežas daudz organizāciju pārstāvji, un viņi saka, mēs negribam, nelūdzam naudu, mums ir nepieciešams tāds tirgus laukums vai platforma, kur tikties lai mēs vieglāk uh, iepazīstamies ar līdzīgām organizācijām citās valstīs, lai mēs varētu iepazīties, strādāt kopā. Kas jums ir vajadzīgs? Vai ir kaut kas tāds, kas saistīts ar budžetu, vai vienkārši tikai kaut kāda interneta vietne? Paldies, uh, Bergman kungs un Kremlina kundze. Jā, runājot par jūras ekosistēmu aizsardzību, tas ir ļoti nopietns ierosinājums. Es domāju, ka šeit ir tiešām laba tāda joma, kur varētu koncentrēt finansējumu. Tas ir ļoti vērtīgs uzdevums. To varētu finansēt. Ir ļoti daudz datu šai ziņā, ļoti daudz ekspertu organizācijas Baltijas valstu reģionā un arī visā pasaulē. Ja mēs atlasītu īstos ekspertus un pēc tam sāktu īstenot, tad mēs varētu tiešām aizsargāt pašas neaizsargātākās jūras teritorijas. Helkom ir viszinošākā ekspor, ekspertu organizācija. Es jau piemirsu jūsu otro jautājumu. Kundze, tas tāpēc, ka man jāskrien uz lidmašīnu. par zivsaimniecību. Zivsaimniecības politika Eiropas Savienībā ir ļoti garš stāsts, un es pilnībā piekrītu, ka šī politika nav bijusi panākumiem bagāta. Ir tradīcijas, kurām ir jau tūkstošiem gadu. Es domāju, Baltijas jūrā pavisam drīz visi zvejas krājumi tiks iznīcināti. Tāpēc es aicinātu veikt tiešām dramatiskus pasākumus. Es aicinātu zvejniecības organizācijas uzņemties atbildību, jo ja viņi nedarīs kaut ko tagad, tad zvejot nekad vairs nevarēs. Vajadzētu vismaz piecus gadus izsludināt kaut kādu moratoriju Tas ir ļoti vienkāršs solis, bet tas ir jāformulē arī ļoti pieklājīgā formā. Paldies! Paldies, Kroplin kundze! Jā, also Fragen. Nu jā. Arī mūsu virzienā tika uzdoti jautājumi, tika runāts par kontaktiem, kā mēs varam sakontaktēties ar dažāda veida organizācijām, varbūt pat sociālie, sociālas organizācijas vai jauniešu organizācijas, varbūt mums ir paveicās ka mums ir iespēja smelties no tām zināšanām, kas mums jau ir, jo mēs piedalāmies dažādos Eiropas tīklos, un tāpēc arī nav mums grūti. Es nezinu, vai platformu vai interneta platformu. Nu jā, ir tā, ka platformu ir daudz, un jaunieši vispār lielākoties jau, jautājums ir izsināt Facebook vai Twitter palīdzību. Nu, es nezinu, vai runājot par tādu milzīgu reģionu, nu jā, varbūt platforma būtu tāds labs pamats. Bet, nu, kā jau teicu, bet tā, tā ir vien, viena lieta - valodas barjera. Valoda ir, valodas jautājums ir jārisina, lai jebkura informācija, kas ienāk šajā platformā, būtu pieejama arī attiecīgai valodai. Es, protams, nevaru gaidīt no pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus uh, lai viņi vēl tagad nodarbotos ar tulkošanu. Nu, es nezinu, tas tā būtu absolūtāka ilūzija. Nu, tad, jā, šo domu es varētu atbalstīt. Es zinu, ka sociālai aspekti, zvejniecības aspekti, vides aspekti parasti diezgan labi pārstāvēti, arī Baltijas jūras stratēģijā, un manuprāt, no šī viedokļa skatoties, šis jautājums arī ir jārisina. Nu, tad varam iekļaut sociālo dimensiju tā, lai nekādā gadījumā uh, sociālā dimensija netiktu izslēgta. Bet es nevaru teikt, ka man jau tagad ir pietiekami daudz informācijas, lai es varētu šo informāciju nodot tālāk. Tādas saprotams informācijas, bet ja informācija nav no saprotama, nekas nenotiek. Nu, es ceru, ka esmu atbildējis uz jautājumu. Bet, nu, Ok. Très bien, merci beaucoup. Uh... Paldies. Anna, vai jūs vēlētos it kā apkopot šīs diskusijas? Jā, lūdzu, tad vārds jums. Anna Jensen, jā, es uzskatu, ka tās bija ārkārtīgi interesantas prezentācijas. Ir, protams, grūti kaut ko apkopot īsos vārdos, taču es uzskatu, ka ikviena no prezentācijām mums sniedza ieskatu un labāku izpratni tajā, ko vajadzētu šajā stratēģijā vēl iekļaut, proti līderības jautājums, galvenā atbildīgā jautājums, un vairāk no jautājumiem, kas šeit arī tika pacelti tos varbūt vajadzētu risināt daudzgadu finanšu plāna ietvaros un varbūt jau paredzēt konkrētas programmas, kuras vajadzētu īstenot, jo tad arī dalību valstīm ir daudz vieglāk nacionālajos plānos iekļaut Eiropas Savienības vēlmes, ja tam ir piešķirts finansējums. Bet varbūt īslaicīgākā laika periodā būtu jāatbild uz jautājumu par to, kur un kā rast finansējumu tehniskas dabas atbalstam. To mēs varam kopīgi izsvērt. Mums jau ir ideja nākt klajā ar jaunu budžeta posteni, jo ir izskanējusi vēlme šāda finansējuma nepieciešamībai. Jo, kā jau šeit izskanēja, ir nepieciešams koordinēt pasākums. Šobrīd mums pilotprojekta ietvaros ir, tam ir atvēl, šim pilotprojektam ir atvēlēts budžets un ir atvēlēts budžets arī ārējai dimensijai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas, kas eh, šodien tika teikts, patiesībā ir pretrunā ar to, kas parādījās sākumā, ka finansējums, atsevišķs finansējums nav nepieciešams Nauda tomēr ir nepieciešama un tā nav īpaši liela, un tas arī ir apsveicami. Runājot par šo pilotu projektu kā piemēru citiem makro reģioniem, tad eh, šādu pilotu projektu īstenošana pieprasa ilgtspējīgāku risinājumu un varbūt padomāt arī par tālākiem gadiem. Continuing, uh... Par tālākiem gadiem, kas ļautu rast eh, ilglaicīgākas programmas citiem makroreģioniem. jo šis te koordinējošais moments, kas eh, tiek pieprasīts šajā pilotu projektā, ir ārkārtīgi svarīgs, un šādās sliedēs arī turpināsim tālāk bal strādāt. Iespējams, ka tam būs nepieciešams juridiskais pamatojums. Ir jau arī citi jautājumi, kas pamudina mūs strādāt tālāk, un tomēr vēlētos pateikt visiem runā, pateikties visiem runātājiem. Uzskatu, ka jūs eh, ļoti īsos vārdos esat spējuši pievērst mūsu uzmanību tam, ko vajag darīt Baltijas jūras glābšanā. Un iespējams, ka mēs nākotnē ar jums sazināsimies, ja būs papildus jautājumi. Euh. Paldies! Un es eh, vēlreiz gribētu pateikties visiem paneļu dalībniekiem par šo ārkārtīgi bagāto uh, debati. Protams, budžeta komiteja varbūt nav galvenā atbildīgā, galvenokārt tā ir eh, reģionālā komiteja, bet uh, tomēr arī mums šis jautājums ir tuvs. Bet uh, pilsoņiem, kas nedzīvo Baltijas jūras reģionā Es teikšu, eh, ka šī problēma ir tāda ļoti īpatnēja, jo apkārt Baltijas jūrai ir ļoti daudz veiksmes stāsts, ļoti daudz panākumu. Piemēram, Zviedrija tiek eh, uzskatīta kā ļoti vadoša zeme sociālo jautājumu risināšanā, piemēram, Francijā, mēs bieži gribam ņemt piemēru no Zviedrijas, un ekonomikā arī ir ļoti daudz panākumu. Un Dānijā arī ļoti daudz panākumu ar izglītības jomā. Somi mūsu kolēģis nav klāt, bet es piedalījos arī sarunās, tad, kad tika uzņemta Somija un Zviedrija Eiropas Savienībā. Un tad tad eh, Somijas iet zemes koprodukts bija krities par 12%, tāpēc, ka eh, bija arī sagrubus Eiropas eh, padomu savienība un attiecīgi bija diezgan lielas sekas arī Somijas ekonomikai no tā visa, bet tad parādījās Nokia un tagad, <clears throat> un tagad Somija aktīvi sadarbojas ar Igauniju. Un arī mm, šī valsts mm, sasniedz vērienīgs panākums. Un kopumā ir ļoti daudz šīs valsts, kas ir mm, guvušas milzīgs panākums, kur ir arī ļoti daudz vēsturiskas sadarbības pieredzes, arī Ziemeļvalsts padomas ietvarā. Un no otras puses šīm valstīm nav izdevies īstenot patiesu reģionālo stratēģiju. Šeit ir arī citas valsts, piemēram, Vācija un atsevišķas uh, politiskās partijas ar savu darba kārtību, un tad vēl ir Krievija, lielais kaimiņš, uh, kas dažkārt ir dažos uh, projektos ir kļuvusi par ļoti ciešu mūsu partneri, bet ir arī citi projekti, par kuriem runājam šodien, kur tas tā nav. Eh, te mēs redzam, cik ir dažādas intereses, dažādas eh, vīzijas. Eh, katrā ziņā šī pieredze ir ļoti interesanta, jo parasti ir kaut kāda reģionālā kooperācija, un tā ir iespējama Eiropā, tad, tad tā ir arī jābūt. Tāpēc mēs sekosim ar milzīgu interesi, kā tas viss notiks. Un pēdējais komentārs mums vajadzētu izvairīties no sekojušām lietām, un stāstos tas parādījies. Mums nevajadzētu radīt e, kaut ko tādu, ko mēs saucam par Interreg programmu. Uh, Eh, piemēram, mums ir pieredze ar eh, pierobežu rajoniem Francija, Spānija, piemēram. Eh, tad, ja ir interrega programma, tad ir iespējams iegūt papildu finansējumu, ir iespējams iegūt, teiksim, kaut kādu palīdzību, ja ir pierobežas valstis vai reģioni bet mums vajadzētu cīnīties pret tādām neīstām kopīgām programmām. Ir kaut kādas kaimiņu valsts reģiona vai pilsētas, katrai no šīm divām ir kaut kāda sava uh, programma par kaut ko. Un tad e, attiecīgi parakstīt tiek vienošanās ar otru pilsētu, otrā uh, robežas pusē par kādu tādu pašu pakalpojumu. Un ja būtu mums tāds krāns, kur, pa kur nāktu nauda ārā, kur mēs varētu, teiksim, atvērt šo krāniņu un nākt ārā naudas līdzekļi eiro, tad tā būtu ļoti laba lieta, bet mums ir jādomā par tām budžeta līnijām. Šajā konkrētajā gadījumā tā ir strateģiskā tā budžeta līnija, kur mēs esam e, piešķīruši finansējumu Baltijas reģionu valstīm. Šeit ir nepieciešams, lai šis finansējums nonāktu īstās rokās, lai būtu īstais īpašnieks. Un tad, attiecīgi, būtu iespējams arī piesaistīt papildu finansējumu visiem projektiem, kas šobrīd ir iesākti. Es gribētu pateikties pilnīgi visiem diskusijas dalībniekiem. Es piedāvāju budžeta komitejas sanāksmi slēgt. Rīt no rīta deviņos turpināsim. Es gribētu palaist vaļā tulkus, un pēc dažām minūtēm mēs varētu sākt mūsu sanāksmi ar koordinatoriem, jo koordinatoru sanāksmi ir paredzēta un tā ilgs vēl vienu stundu. Bon,